Ja kolēģis. Eh, Labdien, kolēģi! Labrīt! You... Lūdzu, ieņemiet savas vietas, un pirmais darba kārtības punkts ir šīs dienas darba kārtības pieņemšana. Esam to izdarījuši. Otrais punkts ir protokola apstiprināšana sanāksmēm, kuras notika 23. un 24 2. martā, kā arī 21. martā. Comments. Ja nav komentāru, piebilžu un iebilžu, tad esam šos protokolus apstiprinājuši. Trešais punkts - sanāksmes vadītāja paziņojumi. Man tāds ir viens. Jūs noteikti ziniet, ka pulkstens 11.30 mums ir paredzēta kopīga sanāksme ar jūri komiteju par valstīm specifiskajiem ziņojumiem. Un mēs esam jau telpu sagatavojuši, proti, ar visiem vārdiem un ar uh, sēdvietu iedalījumu, līdz ar to jūs varbūt nesēžat jūsu ierastajā vietā. Un pēcpusdienā mums ir paredzēta ekonu un liba kopīgā sanāksme, kura ir paredzēta līdz 6.20 un tad ir paredzēts balsojums par deleģēto aktu iebildumiem. Tātad eh, naudas atmazgāšanas direktīvas deleģēto aktu nepieļaušanu. Nākamais. Atskaita par notiekošajām iestāžu sarunām, par to mēs diskutējām gari un plaši iepriekšējā sanāksmē, tad pārējām līdz pakotnē 5. 9. punkts, banku pakotne, otrā viedokļu apmaiņa. Vairāk nekavēsimies, mums ir paredzēta viena stunda šo punktu izpatī, izskatīšanai un dodu vārdu mūsu referentiem. Katram četras minūtes lūdzu. Hēkmark kungs, jums vārds pirmajā. Paldies, prieksēdētāja kungs. Un es vēlētos pateikties arī visiem ēnu referentiem. Ja pareizi atvaru atmenos, tad eh, mums ir bijušas divas sanāksmes, kurās runājām par visbūtiskākajiem jautājumiem manos eh, ziņojumos. Un secinājumi, ko var izdarīt šo sanāksmu, sanāksmu rezultātā. Tā tad eh, TLAK ieviešana Eiropas likumdošanā, kas attiecās uz šiem brokeru sabiedrību zaudējumu absorpcijas jautājumiem un citiem, un arī e, subordinācija un rankinga saraksts. Vēlētos piebilst, ka mums tomēr vajadzētu vienoties par to, kā mēs šo rankinga e, secību izskatīsim, ko darīsim, un e, šie MRL kritēriji. Mums noteikti būs diskusijas ar referentu par otru šās pakotnes sadaļu, ko darīt, jo ir ļoti daudz krust atsauču, bet šīs krust atsaucas, krusteniskās atsaucas, atsaucas var būt ļoti būtiskas, un tās mums būtu jāzina, lai mēs varētu doties tālāk, tālāk uz priekšu. Vēl bez tam uzskatu, ka mums vajadzētu diskutēt, kā arī pieņemt lēmumu par to, ko darīt ar maksātnespējas likumu. Jo šī te hierarhija, ranking hierarhija un vienojoties par šiem jautājumiem šodien, mēs tad varētu būt vienoti par to, ko darīt nākotnē. Tēlāk prasības, manuprāt, ir tādas, ka mums eh, ir jābūt eh, šim bail-in parādu eh, atmaksāšanas sistēmai. Un ir ļoti svarīgi to atrunāt tādējādi, ka mēs radītu pieņēmumu vai pat ilūziju, ka tas ir īpaši bail-in gadījumiem veidots kapitāls un ir ārkārtīgi būtiski uh, paskaidrot, ka e, visi parādi var tikt bēlinoti, jo BRD priekšrocības ir tādas, ka ik viens sapratīs, investējot bankā, uz jums attiec tie paši priekšnoteikumi, kā investējot jebkurā citā uzņēmumā. Tāpēc es eh, tomēr vēlētos, lai tas tiktu atrunāts un būtu visiem skaidrs. Vēl bez tam uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mums būtu secība, tāds eh, sarkanā līnija, tēlāk eh, sākotnēji tika pieņemts kā standant, standarts MRL-iem. Uh, un ir svarīgi izvairīties no situācijas, lai mums nebūtu visu laiku kaut kādi papildinājumi - tēlāk un MRL, kas savukārt ir drusku savādāks. Un eh, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo pastāv arī cits risks Un e, tas parādījās jau mūsu uzklausīšanā, proti dažādas iestādes, uzraudzības iestādē ir savi rekapitulācijas prasības, un e, rezolūcijas iestādē ir citas rekapitalizācijas plas prasības, un e, parādās paradoks, ka bankas, kurām ir ļoti augsts kapitāla līmenis, zināmā veidā tiek sodītas ar ļoti augstu MRL. Tas nozīmē, ka augsts MRL kapitālam nemaz nav laba doma. Proti, jau ir iestrādāta pretruna tajā, ko mēs mēģinam panākt, tāpēc būtu ārkārtīgi būtiski, ka mēs varētu nodrošināt tādu kā secību, ka bankas var sekt MRL ar ļoti augstu paškapitālu. Tas ir tāds ļoti niķīgs jautājums, ļoti delikāts jautājums, bet tagad 4 minūtes un 22 sekundes ir pagājusi. Es nepaspēju pateikt pat pusi no tā, ko vēlēju. Māča. Paldies, saka prieksēdētājs. Jā, diemžēl mums ir paredzēta tikai viena stunda, un e, mums vēl būs daudz iespēju izskatīt šo jautājumu atkārtoti. Un tagad mūsu CRR e, referents Peters Zīme. Paldies. Ich möchte meinen Beitrag heute Morgen an die Anhörung. Ah. Šodien gribētu sasaistīt šodienas uzstāšanos ar pagājušās nedēļas uh, sanāksmi vairākas dēmas, um, par kas tika apspriestas tolaik ir saistīts arī ar šodienu. Es gribētu pieminēt atsevišķus punktus, kurus uh, mēs varbūt varētu tā kontroversāk apspriest, un beigās tad uh, cerams, ka spēsim atrast arī kopīgu nostāju. Proporcionalitāte. Man ir ļoti interesanti redzēt, ka IBA, tāpat kā SSM, ir atbalstījuši uh, aicinājumu pēc samērīguma. Bet uh, ir norādīts, ka tas netiks darīts ar ziņošanas biežuma palīdzību, bet tiks saistīts ar konkrētu saturu, jo Eh, zemāks biežums varētu mazināt eh, uzraudzības kvalitāti. Mums ir jābūt ļoti eh, skaidriem par to, ko konkrēti mēs varētu sagatavot no saturiskā viedokļa ziņojumos, protams, balstoties uz samērīguma principiem, ja nesamazināsim biežumu. Un ļoti interesanti, ka visās diskusijās, kas man notikušas ar uh, um, visām interesētajām pusēm, gan lielām, gan mazām institūcijām, viņiem bieži rodas jautājums, ka varbūt tā ir tikai kaut kāda IT problēma, kuru beidzot vajadzētu atrisināt. Noteikti, ka vismaz līdz mm, šim neviens nav piedāvājis tam nekādu pretargumentu. Un, ja runājam par samērīgumu, vai mums ir vajadzīgs absolūtē, vai vajadzīgi absolūti uh, sliekšņi, attiecībā uz vai dodam priekšroku uh, mazākām institūcijām, vai arī, ja būtu, būtu labāk, ja tik izmantoti relatīvi sliekšņi. Jo problēma komisijas priekšlikumā ir šāda, ka vienā valstī. Eines absolūti Tad, ka ir iespējams ļoti dažādi rādītāji, dažādas uh, izmēris starp dalību valstīm, bet es domāju, ka um, risinājums tam būtu relatīvo sliekšņu izmantošana. Es domāju, ka tas arī radītu lielāku skaidrību gan lielākām, gan mazākām dalību valstīm. Un runājot par pašu ziņošanu, es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt to, ka nenotiek datu ziņošana dažādos veidos. E, izskanēja arī interesants piemērs par ASV, to noteikti vajadzētu izvērtēt. Un tad par sviras rādītāju. Finance Watch um, ir interesants uh, arguments. Viņi runāja par situāciju ASV, un mēs esam noteikuši daudz augstāku līmeni. Tad līmenis ir daudz augstāks nekā ASV. Uh, kā būtu, ja mēs veiktu augstāku sviras rādītāju G6. Un Es domāju, ka tas arī palīdzētu mums vēlāk bāzelē. Komisijas priekšlikumā ir arī noteikts, ka, ka tad ir ļoti ierobežots viedoklis par uzraudzību. Manuprāt, Zviedrijas nostāja bija ļoti interesanta, jo pašlaik tiek izvērtēti tikai sistēmiskie riski uh, uzraudzībā. Uh, tas varētu tikt atrisināts, ja tikai ar institūcijām saistītie punkti tiktu iestrādāti uzraudzībā. Riska samazināšanas pakotne, neatkarīgi no tā, kā to nosaucam, uh, Um, nozīmēs mazāk uzraudzību, bet es tiešām nezinu, vai tā ir pareizākā pieeja. Paldies! Un tagad EPP grupas vārdā divas minūtes lūdzu nepārsniedziet laiku. Tā tad nē, jums ir paredzētas četras, bet runās katrs pa divām minūtēm. Baltskungs, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, labprāt runāšu divas minūtes Kāras kungs uh, uh, aicināja uh, nolasīt viņa uh, viedokli par šo pakotni. Viņam, diemžēl, vajadzēja doties uz Vīni. 25. aprīļa sanāksme bija ne, uh, ļoti uh, svarīga sanāksme. Ir jānotiek saturīgai diskusijai par dažādajiem viedokļiem, lai nonāktu pie vissaprātīgākajiem un praktiskākajiem risinājumiem. Karas kungs uzsver, ka noteikti ir iespējami uzlabojumi sadarbībā starp uzraudzības iestādēm, datu apmaiņas jomā un arī starp dažādām šīm tiesiskajām pieejām. Nav pieņemams, ka kādai institūcijai vajadzētu vērsties divās vietās pēc vieniem un tie pašiem datiem. Uh, ir jāizvairās no šādām situācijām. Karasa kungs aicina atbalstīt efektivitāti un konverģenci, lai būtu pilnīgi skaidrs atbildības struktūras starp dažādām iestādēm. Ir jāatrod pareizais līdzsvars, un lai noteikti nenotika nekāda uh, neatbilstoša deregulācija. Viņš uzskata, ka uh, Mums vajadzētu samazināt ziņošanas biežumu, un mazām institūcijām tikt vajadzētu paredzēt atvieglojumus. Un tādēļ ir nepieciešama um, rokas grāmatas uh, izstrāde, lai tiktu uh, ņemtu vērā arī uh, aktuālā notikuma attīstība. <clears throat> un un Karas kungs atbalsta um, šajā ziņā ierosinā, ierosinātos risinājums. Mums ir jāsūta pilnīgi skaidrs signāls tirgus dalībniekiem. Thank you. You want... Paldies! Vai runāsiet tagad jau otro daļu? Nē, labi, tagad SMT grupas vārdā eh, Pereiras kungs. Divas minūtes lūdzu. Eh, paldies, prieksēdētāja kungs, un labrīt visiem kolēģiem. Es eh, iesākumā Vēlētos atgādināt eh, pagājušajā nedēļā notikušo uzklausīšanu ekon komitejā. Un šķiet, ka balstoties uz šo uzklausīšanu mēs varam izdarīt zināmas secinājumus. Kādus? Vispirms, uzskatu, ka ir tikai un vienīgi godīgi apgalvot, ka vairums ir par komisijas priekšlikumu harmonizēt eh, kreditoru hierarhiju. Uh, harmonizēt to, izveidojot jaunu klasi, tā saucamajiem um, šiem te parādu pārvaldītājiem, jo tā ir arī deputāta daļa, kura vēlas, eh, lai tiktu izveidota šāda hierarhija, jo tas sniegtu gan juridisko drošību tirgumu, gan arī citiem. Bankām pēc iespējas ātrāk ir jāzina, kur ir vājās puses, tātad kas ir šis tīlak un pārējie, un kāda veida, eh, kāda veida eh, pilnvars tiks izmantots, lai, iz, lai, atbalst, lai atbilstu Eiropas un starptautiskajiem standartiem. Šī jaunā klase tomēr uh, Un e, šīs e, saistības attieksies arī uz bail-in rīku. Un e, es domāju, ka tas lielā mērā uzrunā arī šās komitejas deputātus. Un tomēr koordinatoriem vajadzētu pārskatīt šo jautājumu un vajadzētu iestāties par pātrināto procedūru. Tas attiecās arī uz kreditoru hierarhijas harmonizāciju, To ierosināja komisija un ir atbalstījusi arī padome. Un tas šķiet ir visaktuālākais jautājums, par ko mums šajā sakarībā būtu jālēmī. Zīmenkungs jau pieminēja to, ka visi šajā uzklausīšanā piedalījušies gan no regulējošās puses, gan no, um, iesaist, no citām iesaist, iesaistītajām pusēm iestājas par proporcionalitāti un proporcionalitāte tiešām varētu šajā pakotnē būt lielāka. Un tomēr vēlētos uzsvērt, ka e, proporcionalitāte jau nenozīmē tikai datu apkopošanu un to izplatīšanu. Runa neiet arī par e, regularitāti un par dažādām saistībām. Protams, tas ir svarīgi, un tomēr mēs varam darīt vēl daudz vairāk, lai nodrošinātu pilnībā proporcionālu režīmu. Uh, īpaši, kas attiecās uz uh, rezolūciju režīmu. Vispirms dažādas Eiropas bankas ir atšķirīgas eh, savā, sa, savā lielumā, un eh, to izmēr, to tātad lielums un ietekme atšķiras, un otrs puses ir jāņem vērā arī tas, ka Eiropas bankas lielā mērā atšķiras arī pēc savas būtības, un dažādos tirgos tiek piemērā, piemēroti dažādi biznesa modeļi. Par proporcionalitāti runājot, mēs ir noteikti jāņem vērā Bēlīra princips un dažādas uh, Problēmas banku sektorā joprojām ir. Bankām šobrīd ir jādzīvo daudz striktākā prasību un regulatorajā režīmā, līdz ar to um, ierosinot jaunu maksājumu līmeni, mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem. Tātad MPL jautājums arī ir svarīgs, un tas um, ir netieši saistīts ar šo pakotni, līdz ar to mums arī būtu par to jārunā. Tas izskanēja uzklausīšanā un pie tā vēl atgriezīsimies. Tas ir ļoti svarīgi. Un arī aģentūra nodarbojas ar tiem mērķiem, kurus vēlamies sasniegt mēs. Foksa kungs nākamais. Thank you, President. Paldies. Priekšsēdētāji pateicos. Ei, kā redzinīgi vērtē starptautisko standartu transponēšanu CRR un CR un kapitāla pietiekmības otrajā direktīvā. Mēs tāpat priecājamies, ka eh, starptautiskās finanšu pārskatu standārt punkti numur 9 tiek eh, pātrinātā kārtā skatīti. Tāpat laikā vēl tikai jāpieņem lēmums par to, kāda pārējais noteikuma tiks piemērot, un es gribētu mudināt visus atklāt un pārskatām par to visu diskutēt, tā lai mēs nonākam pie labākā iespējamā secinājuma, pretēji tam, ka izvēlamies tikai to labāko un vienkāršāko risinājumu, tā kā to šobrīd ierosināja EPA, EPA vakardienas sanāksmē. Jebkurā gadījumā, lai kāds risinājums arī netiktu um, izvēlēts, ir svarīgi noteikti veikt ietekmes novērtējumu. Es atzinīgi vērtēju diskusijas, kas notika publiskās uzklausīšanas laikā pagājušajā nedēļā, un tur kļuva skaidrs, ka vēl virkni ļoti sarežģītu tēmu, kas vēl apspriežams. Nu, piemēram, vairākums aptverto obligāciju parādi instrumentu netika uzskatītas par savstarpēji atkarīgiem aktīviem un saistībām pašreizējā C RA las, interpretācijā, un tāpat laikā tika teikts, ka šī definīcija tika šot vērsta plašumā, plašumā, kā rezultātā varētu rasties nesadarība, piemēram, starp tām obligācijām, kas saistīts ar hipotēkām. Nedomāju, ka tas ir vienīgais gadījums, kad mēs neesam palūkojušies uz plašāko ainu šajā gadījumā. Tāpat gribu atzīmēt, ka daudzas no tēmām netika risinātas iepriekšējās uzklausīšanas laikā, nu, piemēram, uzzinājām, ka 13 dalību valstis ir pieprasījušas svītrot ierosinātos grozījumus 7. un 8. pantā par kapitālu un likviditātes izņēmumiem CRA. Kāpēc par to nenotika diskusijas? Mans kolēģis saic, ka Mals, diemžēl, šodienas diskusijās piedalīties nevarēja, bet viņš savus komentārus iesūtīs par BRD daļu šajā pakotnē, jo viņš ir referents, kas strādā pie šīs sadaļas. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs. Priekšādātāji, paldies. Iesākumā pāris komentāri no manas kolēģis Silvijas Gulāras. Un ļaujiet man viņu tagad šeit citēt, viņa saka, ir pienācis laiks Banku Savienību uzskatīt par vienotu jurisdikciju, un tas nozīmē, ka ir vajadzīgs veidot kaut kādu veidu ierobežotu soku šai Banku Savienībā, piemēram, tas attiekt, attiektos uz iekšē, iekšējiem MRL un atsevišķi punkti jāsavukārt tādi kā NDA, tālāk vēl eh, jādefinē 55. pāns par kontraktu atzīšanu attiecībā uz trešām valstīm tāpat un iespējams, ka diskusijas ar komisiju šai gadījumā varētu būt ļoti liederīgas. Par kalibrāciju prasībām un pamatnostādēm arī šeit vēl ir jāstrādā. Ir vajadzīgs panākt atbilstīgo līdzsvaru starp paredzamību un drošību. Un tāpat laikā arī starp ekonomikas finansējumu. Mums jāspēj Eiropas bankām piedāvāt iespēju konkurēt godīgi savā starpā Eiropas Savienības iekšienē un ārpus tās. Un tas lūk viss no viņas puses un no savas puses savukārt par uh, eh, CRR un CRD runājot. Tik uzdots jautājums par lietojumu programmatūru un jāsaka, šeit nesaņēma apmierinošu atbildi. Manas bažas bija tādas, ka pašreizējos tiesību aktos lietojuma programmatūras izdevumi tiek um, atskaitīti no ceturtās pakāpes kapitāla, bet uh, maksātspējas tiesību aktu apdrošināšanas uh, kontekstos iespējams šāda veida izdevums uh, norakstīt citādāk. Kāpēc tā? Kāpēc ir šī atšķirīgā, atšķir, kāpēc ir šī atšķirības ar bankām un apdrošinātājiem? Nu, piemēram, ASV lietojuma programmatūra vispār netiek atskaitīta Tātad tas ir tāds milzīgs trūkums Eiropas bankām. Nu, mēs, protams, varam teikt, ka, lūk, Eiropā mums ir cita pieeja, bet tad rodas cita problēma, respektīvi, ka šai ekvivalences režīmā ne, šāda veida izdevumi netiek uzskatīti par svarīgiem. Un ASV bankām, piemēram, tām, kas darbojas Eiropas Savienībā, tiek ļauts investēt lietojuma programmatūrā un krietni lielākos apmēros. Uh, nekā Eiropas bankām. Es domāju, ka šis jautājums ir jārisina. Vai nu mums ir jāmaina šis ekvivalences režīms, jeb arī mums jāmaina šī sistēma Eiropas bankām, jo esmu pārliecināta, ka ņemot vērā visas šīs jaunās tehnoloģijas un attīstību banku sektorā saistībā ar fintech, mums ir jāspēj visiem būt ar vienādiem spēles noteikumiem. Mēs taču nevēlamies, lai Tas tā nebūtu. Mēs taču vēlamies, lai finanšu iestādes ieguldītu arī lietojuma programmatūrā, tieši tāpat kā to dara lielās uh, fintech kompānijas. Par pātrināto procedūru te piekrīt tam, ko teica Simona kungs, respektīvi, ka mums ir jāpārliecinās, ka tiek nodrošināta līdzena pārēja bez jebkādām neparedzētām sekām, tāpēc es atbalstu šo pātrināto procedūru, eh, tās pieejamību, bet mums uzmanīgi jāskatās uz to, kā šis pārējais periods tad izskatīsies jo ne, nevajadzētu būt tā, ka tas kļūst par vēl kaut kādu atsevišķu režīmu, ko izvēlas atsevišķas bankas. Jāvēro arī samērības principu ievērošana. E, ja nedomāju, ka ietekmes novērtē šobrīd, novērtējumi ir pietiekami specifiski, tur joprojām tiek runāts tikai par vidējiem rādītājiem, bet atkārtošu, bet ja jūsu galva ir krāsnī un kājas ledus skapī, tad vidējā temperatūra varbūt arī ir pieņemama, bet, e, nu, problemātiski tas ir šakatā. Uh, Un līdz ar to svarīgi veikt ietekmes novērtējumus specifiskās situācijās, salīdzinot specifiskus biznesa modeļus lielās bankās, mazās bankās un tā tālāk, tā lai mums ir atbilstīgi salīdzinoši dati. Bet ar to šķiet mans laiks ir iztecējis, un tas arī viss no manas puses. Paldies! Goja grupas vārdā Fabio de Māzī vispirms lūdzu divas minūtes. Labrīt! Jā, mēs eh, abi divi runāsim šajā laikā, nu, tas ir tā īpaši draudzīgi. Par diskrēcijas jautājumu runājot, mēs visai skeptiski izturamies par to, ka uzraudzības eh, šī lēmuma spēja tiek paplašināta. Un tiek eh, paredzēta iespēja noteikt obligātas prasības bankām pamatno vadlīniju vietā. Tāpat arī makro piesardzības instrumenti uh, Ehm, šķiet, nu, nav šeit atbilstīgi noformulēti par kreditoru hierarhiju un jauniem parāda instrumentu klasēm. Mēs atbalstam tās, kas pastāv Eiropas Savienībām un nedomājam, ka vajadzētu ieviest kaut kādas jaunas kategorijas parāda instrumentiem, bet skaidrs, ka kopumā šiem instrumentiem jābūt pakļautiem bailin noteikumiem. Un, protams, te mēs saprotam, ka atsevišķi produkts nevar tikt pakļaut šādai e, sistēmai praksēm iespējamais pātrinātais variants eh, šķiet ir atbilstīgs. Trešo valstu parādi instrumenti arī jāpakļauj Bēlin procedūrai un izņēmumu gadījumā jāpārliecinās, ka, ka situācija var atrisināt, piemēram, nosakot augšējos griestus. Uh, par piesardzības rekapitalizācijas klauzulu. Mēs to vērtējam atzinīgi, tāpat laikā to vēl izvērtēsim, jo uzskatām, ka atsevišķās situācijās, kad ir finansiāls stress, privātie tirgi nevar vienmēr panākt atbilstīgos rezultātus, un varbūt ir nevar notikt tālāk koncentrēšanās banku sektorā. Mēs domājam, ka šāda veida piesardzības rekapitalizācijas e, princips pārāk liberāli izmantots pagātnē un domāju, ka ir kritiski uz to jāpaskatās. Un visbeidzot, pāris vispārējais piezīmes. MRL ir jāsaskaņo ar TLAK, mm, jā, jāveido subordinācijas pakāpe, mm, struktūra instrumenti noregulējumam arī ir eh, jāaizliedz. Un atbaidzības gadījumā jāveido struktūra pasākumu. Te došu vārdu kolēģim. Makārtīkungs. Paldies, kā jau teicu, mūsu ceturtajā viedokļa apmaiņā par banku pakotni. Principā mēs atzinīgi vērtējam visus centienus samazināt riskus banku sistēmē un, un izvairīties no mm, zaudējumu absorpcijas. Tāpēc piekritam komisijas promi, priekšlikuma par CRD, CRA. Domājam, tas iet pareizajā virzienā, aizpild dažādu veidu tukšumus, kas pastāv starptautisko principu īstenošanā šobrīd. Uh, un jebkāda veida novirzes no šiem standartiem, protams, ir jālabo. Ļaujiet man kaut vai pāris piemērus jums nosaukt, bet plašāku informāciju varu jums izplatīt arī rakstiski. Nu, piemēram, pēcvirs uh, rādītājs ir viens no galvenajiem rūpjavotiem. Uzskatām, ka 3% ir pārāk zems slieksnis. Mēs atbalstam, tāpat kā pat daudz ekonomistu to saka, krietni augstāku rādītāju banku pozīcijām. Uh, svērtajiem aktīviem, un lai arī šeit ir zināms progress, samazinot šos riska svērto aktīvu eh, at, rādītājus, tāpat laikā te nav pietiekami. Par teleku runājot, te vajadzētu palielināt kapitālu prasību sistēmiskām bankām, nevis izdomāt kaut kādas sarežģītas koncepcijas, kā telak um, atvasinājumus. Tie nedarbosies atbilstīgi reāls krīzes gadījumā. Diemžēl vairākums neatbalsta vienkārši de, um, otrā līmeņa kapitāla paaugstināšanas prasību. Domāju, ka svarīgi šeit būs strādāt pie attiecīgajiem uh, eligibility kritērijiem. Un, kā jau teicu, te jā, jāpiemēro subordinācijas princips, lai krīzes gadījumos varētu izmantot bailīnu principu. un IRFS 9 ietvaros uh, parādu savstarpējā ieskaitīšana uh, jāatceras, bet nedrīkstam novirzīties no starptautiskiem standartiem, ja nav, kas nenotiek dīķi otrā pusē jo grāmatvedības noteikumi jāievēro atbilstīgi, un jau nākamajā gadā jāsāk pārējais uh, posms, piecu gadu pārējais posms ir par garu, šāda veida uh, process nebūs dinamisks. Thank you. Uh... Lielas paldies, saka priekšādētājs zaļo grupas vārdā. Ernsts Urtasons, divas minūtes lūdzu, un pēc tam Filips Lamberts. Paldies, priekšādētāji. Īsi runāšu par divām lietām. Pirmām kārtām eh, maksātspējas hierarhiju un tad vēl otru. Par pirmo runājot, mums šķiet, ka būtu aps, vērts apskatīties ECB viedokli par kreditoru hierarhiju. Un tur ir trīs punkti, kas šai atzinumā mums šķiet uh, vērā ņemam. Pirmām kārtām kopējā uh, debitoru preferenču izveidošana, otrām kārtām tas, ka mm, jānosaka tas, ka parāda instrumenti, ka tie nonāk pie apmaksāšanas termiņi, viņi arī tiek saskaņos ar, šim, ar šo subordinācijas principu. Un tiek izveidota jauna šāda parāda instrumentu klase. Un koncernu iekšējās saistību saskaņošana ir vēl viena no šīm trim lietām. Otrām kārtām par noregulējumu mehānismu runājot, mums joprojām liekas, ka pastāv iespēja panākt šādu labāku noregulējumu mehānismu un domāju, ka būtu atbalstīgi apriņ, aprēķinos nodrošināt šos 8%, kas ļaut iestājām, e, iestādēm pieņemt šo noregulējumu fondu, citādi tam nebūs darboties spējas. Vēl joprojām esam nobežījušies par to, vai risks, svērtie riska aktīvi un to aprēķini mūs noved līdz šiem 8%. Tā kā to norādīja vienā tā noregulējuma valde, mēs domājam, ka šeit šie 8% jātiecina uz saistībām. Un vēl divas lietas ar bažām raugāmies uz, tu, uz, pamat, uz vadlīniju jautājumu pirmajā pīlārā. Domājam, ka tālāk uzraugu pilnvars jāspēcina, uzliekot striktākus laika ierobežojumus vadlīnijām. Ja tās netiek ievērotas, tad tās var tikt pārvērstas par prasībām. Es domāju, ka šeit jānosaka skaidrāks laika ierobežojums procesam. Un visbeidzot, un tas arī būs viss no manas puses, jo laika vairs nav. E, par jauno moratoriju instrumentu domājam, ka vajadzētu atteikties no šāda veida e, instrumentiem, e, lai neizslēgtu no apreķiniem dažāda veida, piemēram, MBU saistības. Filips Lamberts. Jā, labrīt visiem! Nu, faktiski es gribētu, lai šī kļūtu par risku samazināšanas pakotni. Faktiski tā ir, bet kam? Vai tas ir riska samazinājums akcionāriem, bankas vadībai, jeb riska samazinājums nodokļu maksātājiem? Un tas nav nekļūst īsti skaidrs. Ir pāris tādu mēru, kas šķiet norāda, ka drīzāk risks tiks samazināts akcionāriem. Un te ļaujiet man minēt divus piemērus. Vienu piemin, pieminēja Fabio nu pat jau. Uh, respektīvi, ka tiek piesaistīti, sasaistīt, sasaistīts regulātoru rokas eh, un prasības ir jāpārvērš par vadlīnijām, nevis obligātām prasībām. Tas samazina riskus akcionāriem, bet tāpat laikā palielina risku nodokļu maksātājiem un līdzīgā kārtā. Uh, šis virs rādītājs, tas kādreiz bija tāds vienkāršs princips, bet tagad mēs runājam par sviras riska pasākumu, kas atkal, manuprāt, tož pēc eh, svērtajiem riska aktīviem. Nu, kā kaut kas tāds, ko var ilgtermiņā panākt, eh, ja bankas to vēlas. Nu, protams, tās vēlēsies to darīt. Nu, es varbūt esmu tāds vienkāršs cilvēks, bet ja tiek, fi, biznes tiek finansēts ar 3% no kapitāla un 97% parāda, tad, nu, groziet to, kā gribat. Bet, manuprāt, tas ir eh, visai trausls risinājums. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu būt pietiekoši drosmīgiem un teikt, ka, lūk, labi, noteiksim striktākus noteikumus attiecībā uz svirām un ne, neve, nerisināsim tos ar sviras riska pasākumiem, bet noteiksim reālus kapitāla līmeņus, tie jābūt striktākiem. Ne. Nu, kāds cits varbūt teiks, ka es tā pārāk robisti izsakos, bet, nu, es domāju, ka labāk būt drošībā nekā pēc tam vaimanāt. Vismaz kā nodokļu maksātājs es tā saku. Un, ja vēlamies risku samazināt, tad taču tas jāsamazina nodokļu maksātājiem. Jo Jo principā šis, eh, šī disciplīna nozīmē, lūko, ja jūs eh, rīkoties muļķīgi, tad jūs pats arī maksājat no savas kamas. Un tā ir šī tirgus ekonomika, un tā tam arī vajadzētu būt tādā es vēlos dzīvēt. Un tāpēc atvainojos daudzas lietas, kas atrodas šai komisijas pakotnē, manuprāt, drīzāk iet uz šo, eh, nu, uz šiem vecajiem labajiem, ja drīzāk sliktiem laikiem, respektīvi finanšu krīzi. Paldies, nevar atteikties no kārdinājuma jums pastāstīt, ka tas, kas atšķir banku no supermarketu, nevis nevis tas, ka lēmums izdara tikai akcionāri, bet arī noguldītāji ar MBU ieguldu tur līdzekļus. Mm, lai maksātu pēc tam algas un tā tālāk ir arī investori, tā tad vēl ir arī trešā kategorija, kas padara šo situāciju sarežģītāku. Es viņus sauc vienkārši par klientiem, saka Lambērkungs, viņi ir klienti un viņiem arī var, vajadzētu pašiem pieņemt lēmu par to, ar ko viņi veic savu biznesu. Tā es arī viņu atbildības eh, jomā ir labas korporācijas un sliktas korporācijas un viņu ziņā ir izvēlēties. Nu, tā tad arī pat noguldījuma aizsardzība nav vajadzība, ja banku klienti tiek pakļauti vienkāršai tirgus disciplīnai. Nu jā, acīm redzot, šeit mums ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Flamberkungs turpina, nē, tagad nesāksim debats par šo, es atbalstu depozītu noguldījumu aizsardzību, bet līdz zināmam ierobežojumam, ne bezlimita aizsardzību. Marko Vallī tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā esmu ēnu referents abos priekšlikumos, izteikšos īsi par abiem. Um, es atvainojos, man nebija iespējas uh, e, sanāksmēs iepriekš dzirdēt no juridiskiem ekspertiem, lai saprastu, kāda tieši ietekme varētu būt dažādās dalībvalstīs BRT un bail-in sistēmas transponēšanai. Mm Dažās valstīs ir paredzēta personu uzkrājuma aizsardzība. Es labprāt dzirdētu juridisko viedokli mūsu sanāksmēs, lai mm, tad mēs varētu arī e, runāt uh, par jomām, kur jau ir paredzēta pēļi iespēja vai, jo ne visās valstīs tā tiek piemērota. Itālijā tā tika piemērota un tā radīja daudzas uh, problēmas. Un tad, ja mēs uzskatām, ka PRT ievieš vēl lielāku nestabilitātes sistēmā, jo tie ir nodokļu maksātāji, kuriem beigās ir jāsamaksā rēķins un um, attiecībā uz uzkrājumiem, jā, viņi saņem kaut kādu garantēto summu vai aizsardzību. Uh, Bet. Nu jā, tas noved pie tā, ka cilvēki veido savus uzkrājumus lielākās bankās, šī kapitāla e, noplūde, un tiešām žēl, ka tā tas e, notiek, un tas ir iespējams šīs e, likumdošanas struktūras dēļ. Ir nepieciešama lielāka caurskatāmība par lēmumiem, kas pieņemta attiecībā uz MLR. Uh, un uzskatām, ka ka, ka centrālajām bankām, protams, ir jāveic, jā, jānodrošina, tad, tad, zinām, noslēpmainība tirgus drošības dēļ, bet tik līdz tiek pieņemti lēmumi, tad arī ir jābūt skaidrai informācijai par pieņemtajiem lēmumiem lēmumiem un kādēļ tad arī tika pieņemts lēmums par kādas um, bankas rezolūciju. Un ne, par parādiem. Es izskatīju šo jautājumu, runājos ar vairākām interesētajām pusēm, un manuprāt, tas varētu būt problemātiski, ja jaunie produkti tiek ieguldīti pensiju fondos vai apdrošināšanas fondos. Citiem vārdiem sakot, ir situācijas, kad naudas eh, daudzums, ko vajadzētu konservatīvi investēt, varētu nonākt tādā nu, nestabilākā produktā, un tas varētu nor, novest pie sistēmiski sarežģītām situācijām. Tālāk, kapitāla prasības uzskatām vēl joprojām, ka uh, pieeja nav pareizā, jo pašlaik sistēma koncentrējās pārāk daudz uz aizdošanas aktivitātēm, nevis otrā un trešā līmeņa aktīviem. Mhm. Tas drīzāk dot priekšrocību vairāk uz risku gatavām bankām kamēr konservatīvāku banku situācija pasliktinās. Un tad mēs faktiski atbalstam tādu banku nozares uh, daļu, kuru faktiski vajadzēja drīzāk sodīt pēc vai ierobežot pēc banku krīzes. Es uzskatu, ka Jā, paldies, Zānī kungs. Jā, paldies. Es tikai vēlējos pieminēt, ka, ka ir kļūme. NF tagad ir vairāk locekļi nekā FTT. Man vajadzēja runāt pirms valīkunga. Gribēju tikai norēdīt no liela problēma. Man ir pāris vispārīgi komentāri, pirmkārt, par šo banku pakotni. Filips runāja par mērķiem. Manuprāt, ir divi galvenie mērķi šai pakotnē. Pirmais mērķis ir izlabot dažas no kļūdām, kas tika pieļautas, izveidojot Banku Savienību. Dažas no šīm kļūdām jau ir labotas, bet šī pakotne ļāva mums mm, risināt vēl atlikušās kļūdas. Un otrs vispārīgākais mērķis ir samazināt risku, vispārējo riska līmeni banku sistēmai. Nu, tad risko banku sistēma rada visai ekonomikai. Mums nevajadzētu gluži vienkārši izskatīt dažādu riskantu instrumentu turētājs finanšu institūcijās jāskatās plašāk. Mums ir jāmēģina samazināt risks visiem, kurus ietekmē banku sistēmas darbība. Un runājam par specifiskām iezīmēm pakotnē. Kā jau teicu, mēs mēģinām ļabot kļūdas, kas ieviesās veidojot banku savienību. Ir svarīgi, lai mēs izveidotu tādu sistēmu, kas būtu pēc iespējas viendabīgāka, kas ļautu kas būtu caurskatāma, lai tad kompetentajām un uzraudzības eh, ie, iestādēm būtu konkrēti ierobežojumi. Ir iezīmējušies konkrēti gadījumi eh, attiecībās Banku Savienību, un tas radīja man jautājumu, vai nosacītie principi tiek patiesi īstenoti, vai tos viendabīgi īsteno visi aktori pastāv arī risks, ka mēs varētu uh, ieviest uh, zināms kropļojums, ja arī kāds no iepriekšējiem runātājiem tam pieskārās. Jā, paskatāmies ar sāksni T LR un MLR. Mēs varētu nonākt pie tā, ka uh, uzraudzības iestādēm tiktu paredzēta pārāk liela uh, lēmumu pieņemšanas brīvība. Šos lēmumus varētu ietekmēt arī politika un lēmumi, kas nevienmēr ir nu, tehniski lēmumi. Uh, to mērķis ir aizsargāt mūsu pilsoņu intereses, bet drīzāk tās aizstāvētu um, tās izvēles, kuras ir noteikušas konkrēta politiskā situācija. Ar šo pakotni tiek izveidots jauns parāda instruments. Manuprāt, tas būtu labi, tas ļautu uh, labot vienu no lielākajām kļūdēm BRT. Un tas ļautu izveidot tādu aizsardzības uh, buferi cilvēki, kas ir uh, investējuši vē, vērtspapīros, viņi tiek pasargāti, jo un tas arī ļauj izlabot um, būtisku kļūmi pērtē uh, tiesībāktu piemērošanā. zonot bija pasargā no neparedzētiem riskiem. Sviras rādītājs ļoti svarīgs punkts, ko pieminēja arī Filips. Mums ir nepieciešams samazināt vispārējo risku. Tam ir ietekme arī uz suverēno parādu, kas potenciāli varētu radīt kropļojumus un papildu spiedienu, papildu stresu, jo bankas jau ir uh, ārkārtīgi liela šādu instrumentu turētāji. Un tas iespējams varētu arī uh, izdarīt papildus spiedienu, parādu spiedienu uz Eiropas valstu, valdi, uh, valstu budžetiem, kas jau pašlaik saskars lielu stresu. Paldies! Paldies! Tagad mēs, mēs parasti sakojam šai politisko grupu hierarhijai. Uh, Eh, plenāra sesijā. Parasti tam vajadzētu tā notikt arī komitejā. Nevienmēr tas izdodas, bet pie tā piestrādāsim. Runātāji uzstājās dažādās. Dažādā kārtībā tādēļ e NF runā pirms FTT. E Tāds bija ēpasts, ko izsūtīja sekretariāts. Tā, balss kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos gribēju atbalstīt mūsu ziņotā referentu Hek Hakinera kungu. Šī disciplīna, ko iezīmē Gunārs, ir ļoti svarīga. Mm, tas ļauj samazināt risku. Un mēs varam uh, kritiski izvērtēt situāciju, izvērtēt riskus. Mums ir jāsaprot, vai pašreizējie risinājumi ir pieņemami. Minimālais līmenis 8%. Manuprāt, par to varētu vēl tālāk diskutēt. Un otrkārt, uzraudzības iestādēm paredzētās pilnvaras nosakot MLR un tēlāk to nevajadzētu samazināt, jā, salīdzinot ar status quo pašreizējo tehnisko regulatīvo standarti, tie vēl, vēl joprojām ir aktuāli un piemērojami. Un arī dažādi atbrīvojumi no subordinācijas tos vajadzētu arī kritiski izvērtēt, lai nenovirzītos no telak standartā. Un attiecībā uz CRD gribētu atbalstīt to, ko teica Pēters Simons par samērīgumu Manuprāt, komisijas priekšlikums te nav pietiekami tālajoši. Ir nepieciešamas būtisks izmaiņas attiecībā tikai uz ziņošanas un paziņošanas pienākumiem, bet ir jādodas vēl tālāk, piemēram, jautājums par to, vai visi lielo banku standarta būtu piemērojami arī mazā un vidēja izmēra bankām. Attiecībā CRD es domāju, ka šīs normas būtu jātiecas komercbankām. bankām ir jānodrošina, ka ir iespējams arī tālāk, tālāk veikt biznesu uzņēmē darbu, lai atbalstītu ekonomiku. Un tas skaidri iezīmēs nepieciešams pēc grozījumiem tekstā. Un tādēļ aicinu mūsu referentu Pēteru Simonu paredzēt plašus izņēmumus, kas ir tālījušāk nekā pašreizējā situācija. Un, pēc Pērēras kungs vēlējos vēlreiz uzsvērt to, ka uh, Pavisam nesen koordinātori runāja par rankingu banku pakotnē, un mēs pieņēmām vairākuma lēmumu. Paldies! Paldies! Arī Markus Vēbers lūdz vārdu. Paldies! Var runāt visam īsi. Pirmkārt, mums ir jāpadomā, vai pakotne ir pelnījusi savu nosaukumu, vai tā ir riska mazināšanas pakotne. Uh, vai tā, tieši, vai tā riskus nesamazina. Jā, tas atbalsta to, ko teica Gunārs Hekmarks. Un otrs komentārs - jautājums par samērīgumu. Komisija pašlaik ir pieminējusi tikai vienu indikātoru zemes valsts izmēru, tas bilances izmēru, un tad tas tiek izmantos, lai noteiktu šo riska līmeni. Es domāju, ka mums vajadzētu izvēlēties citu ceļu. Esmu ļoti pateicīgs, ka referents arī to pieminēja, jo ne tikai mm, bilances apjoms vai, vai kurš tāpat kā, piemēram, dalībvalsts liemus nav a, pareizais indikators, faktiski to ir neiespējami izvērtēt risku, ir jābūt a, izstrādātiem arī citiem kritērijiem. A, piemēram, reģionāla apvērums vai uh, ir pārobežu aspekts, um, kādas ir uh, institucionālā situācija, um, jādomā par citu kritēriju izstrādes, esmu gatavs arī iesaistīties šādā uh, darbā ar saviem izstrādātiem grozījumiem, lai mēs izveidotu saskaņotu sistēmu, sistēmu, kas uh, dara visiem un kas patiesi stiprina vai padziļina Eiropas sistēmu, lai mums būtu riska droša biznesa modelis, neatkarīgi no bilances apjoma. Un, protams, tad ir ļoti daudz iespēju uzlabot uh, Um, šo priekšlikumu. Komisija ir izvēlējusies tādu ļoti triviālu pieeju, atvainojiet, un mums noteikti ir iespējams to uzlabot, krietni vien uzlabot. Paldies! Es nezinu, vai ir vēl kādi runātāji, ja nē, tad dodu vārdu referentiem. Divas minūtes katram. Paldies! Es domāju, ka nu, mums tuvojās Um, vēl kāda um, diskusija nākotnē. Un gribētu uzsvērt, ka mums, man un vairākam mums nav nekādu uh, iebilžu par šo fast track, bet ārstu ātro. Uh, I am very much against. Par at, ātro pieeju, bet ir skaidrs, ka mums ir jārīkojas tā, lai būtu skaidrs, kas ir tas, ko daram. Uh, un visas šīs eh, šķērs atsaucas eh, priekšlikumos. Lai risinātu hierarhijas jautājumus, ir jābūt skaidrībai par MLR a, eh, aspektiem, un tas ir pakotnē failos, ar ko strādā Zīmona kungs. Un jūs zināt, ka mums ir notikušas jau arī provizoriskas diskusijas, bet tāpat arī ir ļoti svarīgi precizēt, un atkārtošu to vēlreiz. Precīzi noteikti, ja PLRD netiek vājināts, tad viss, mm, visi parādi ir jāuztver, kas tiem ir piemērot bail-in. Un visi kolēģi, kas vēlas paredzēt izņēmumus lielai daļai uh, banku parādu no šī bail-in iespējas, tas mazinātu tirgus disciplīnu. Tas bija arī galvenais mērķis uh, Banku Savienībā, un tas arī bija viens no būtiskākajiem tās panākumiem. Un piekrītu zaļajiem, um, Filipam un arī citam. Es gan nezinu, kurš, uh, kuram konkrētajā brīdī piekrīt, bet ir skaidrs, ka ir svarīgi pieturēties pie tirgus disciplīnas. Un mans mērķis ir nodrošināt to, ka mēs to arī darām. Arī, kad runāsim par fast track un hierarhiju. Exactly, that's the point. Nobody is against market. Neviens jau nav pret tirgus disciplīnu, bet ir skaidrs, kas ko dara banka, nav lielveikals. For... Ir iemesls, kādēļ normas bankām ir atšķirīgas. Priekšsēdētāji, mums varbūt eh, starp mums daudz diskusijas, esmu priecīgs arī ar jums diskutēt, bet, bet paredzēt mums eh, līdzvērtīgas laika iespējas, kad par to runāsim. Jā, bet es domāju, ka kopā jau esam vienas prātas. Gada Simāna kungs. Šorīt ETP un konservatīvie un eh, tad, ko pārstāv Hokmar kungs, zaļo grupu, ko pārstāv Lamberta kungs un arī sociāldemokrāti uzdeva jautājumu, vai šī piedāvātā pakotne patiesi samazina risku vai gluži pretēji faktiski rada vēl lielāku risku. Uh, ja mums, mēs diskutējam par dažādām pakotnes daļām, un man ir jānorāda, ka es šo samērīgumu saprotu abos virzienos, arī virzienā uz augšu. Nu, nu tad, jā, tas ir samērīgi, tas samazina risku, tad varbūt tad ir jāparedz vēl striktākas prasības. Runājam par samērīgumu uz leju. Uh, Un ir skaidrs, ka ir nepieciešama tālāka kritērija, ir tikai bilances apjoms, uh, piemēram, valsts izmērs vai IKP apjoms, bet uh, viens no runātājiem pieminēja, ka uh, ar šādiem kritērijiem vien nepietiek. Ir kvalitatīvi jānorobežo brīdis, kad, ja banka kurā, uz kuru banku nav jāpiemēro šie, šīs striktās prasības, un kurā brīdī tad ir, ir jāpiemēro stingrākas prasības. Jā, no savas puses vēlētos pateikties visiem par diskusiju, un tas tiešām deva ļoti daudz vielas pārdomām. Paldies! Thank you very much! Paldies! Tātad laika grafiks 11. Eh, jūlijas, eh, septembrī 4. Eh, septembris ir grozījuma iesniegšanai 7. septembrī 16. līdz 19. grozījuma apsvēršana un balsojums paredzēts decembrī. Šīs fast track Tāda par to pieņemts jau lēmums, precīza kalendāra mums vēl nav, bet lai ļautu. Large exposures um, to start in September. We... Bet, lai varētu aktīvi sākt darbu septembrī, ir skaidrs, ka ir nepieciešams ziņojuma projekts vismaz līdz māja beigām, kā vēlākais, tas, lai visiem būtu skaidrs. Es saprotu, ka Gunārs ieviesīs trešo kategoriju ar šo fast tracking. Saprotu, ka neesat pret to. Nu, protams, nevaram rīkoties neapdomīgi, pilnībā ieņem vērā to, kas notiek. Un tas arī neizslēdz iespēju, kā tika minēts, ka mēs pēc uh, lēmumu par fast track um, atgriežamies vēl pie darba, lai gūtu lielāku skaidrību par priekšlikuma pamat elementiem. Protams, par to lēmumu tagad nav jāpieņem, bet es uh, piefiksēju to, ko jūs teicāt, ka nepieciešams ņemt vērā arī citus elementus. Un ka viss tiks veikts konsekventā veidā. Uh, tik daudz sapratu no jūsu teiktā, bet, protams, pagaidām mums ir tikai viens lēmums pieņemts par ātro procedūru, fast tracking, un tam būs arī savi ietekme uz mūsu kalendāru. Un tagad pāriesim pie mūsu nākamā darba kārtības punkta, rūpīgas pārbaudas punkta. Jā, man ir komentārs lēmums par koordinatoriem. Jā, lēmums bija neizmantot ātrā procedūru, ka mēs vēl atgriezīsimies pie jautājumiem pirms vasaras pārtraukuma. Tāds bija lēmums tieši to iemeslu daļu, ko minējāt. Ja nepieciešams, kur nepieciešams. Un nu, mēs, protams, esam speciālisti šādos formātos. Lēsas kundze. Remark. Tikai viena piezīme. Ja komisija ir ierosināju šo grozījumu BRD atsevišķā failā. Manuprāt, kādā brīdī tas būtu pilnas komitejas ziņā pieņemt lēmumu par priekšlikuma rezultātu. Lēmums par priekšlikuma skatīšanu ātrā procedūrā no likumdošanas viedokļa. Es neesmu droši, vai šāda kompetence piedara tikai koordinātoram, varbūt tas ir uh, pelnījis arī diskusiju sarunvešanas komatā. Komandā varbūt būtu nepieciešams to atvērt arī diskusijai visā pilnā komitejā. Es ceru, ka kādā brīdī mēs varēsim uh, saglabāt šo ideju un vēlreiz atvērt jautājumu diskusijai. Paldies! Paldies! Tātad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas, deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbauda. Iespējams, tagad man ir jādodas projām, iespējams, ka eh, priekšsēdētāja vietnieku pietiekam daudz nebūs, jo ir jādodas uz citām sēdēm. Iespējams, ka es pēc pusstundas pats atgriezīšos, bet tagad dod vārdu Mai Maikam. Thanks. So, good morning, everybody. Labrīt visiem. We come to our scrutiny of. Tagad deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu izskatīšana, un e, šobrīd e, mums ir jāizskata kredītreitingu aģentūras regulē, regulas e, deleģētie un īstenotie akti. Vēlētos šeit sveikt DJ Fismas pārstāvi Šaļickas kundzi un no Esmas ir Van Maizankungs. Kurš sāks? Komisija, lūdzu. Ceļickas kundze, vārds jums. Paldies! Godātais eh, prieksēdētāja kungs, godātie komitejas deputāti, dāmas un kungi. Vispirms vēlētos pateikties par šo iespēju diskutēt ar jums eh, mūsu darbu pie kredīta aģentūru regulas eh, delģētajiem un īstenošanas aktiem. Iespējams, būsiet jau dzirdējuši, kā regula komisijai dod pilnvaras eh, ieviest tā saucamos vienādošanas instrumentus un sagatavot vairākus ziņojumus, un par šiem ziņojumiem es arī vēlos šodien ar jums runāt. Mēs esam pabeiguši mandāta īstenošanu, proti esam pabeiguši jau 2016. gada oktobrī darbu pie un ar šiem mandātiem. Uh, Ko izdarījām? Pieņēmām sekojošus dokumentus. 14. gada septembrī mēs pieņēmām trīs regulējošus tehniskas dabas standartus, kas attiec uz Eiropas reitinga platformu. Un e, kāda ir nodeva, ko kredītreitingu aģentūras pieprasa saviem klientiem, un kā tas ietekmē struktūrālos finanšu instrumentus? Cits eh, ļoti liels panākums, ko mēs eh, paveicām, ir ziņojums, eh, ko pabeidzām 15. gada oktobrī. Ziņojums par Eiropas kredīta vērtību un suverēnuma ziņojumu, un 16. gada oktobrī mēs pieņēmām ziņojumu, kurā runa iet par patreizējo situāciju kredītreitingu tirgū, kā arī kā būtiski pasākumi un kritēriji ietekmē kredītreitingu aģentūru regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā patiesībā tiek izskatīti četri mandāti, kas ir atrunāti regulā, un mēs tos visus skatījām kopā efektivitātes apsvērumu vadīti. Uh, Pagājušajā gadā pieņemtais ziņojums pakavēšos pie tā un dalīšos ar jums ar pārdomām. Ko komisija ir secinājusi un kāda ir bijusi tirgus spēlētāju, spēlētāju domas un ko esmu par to saka? Tātad tie ir secinājumi, kur balstās uz regulas būtiskiem momentiem. Vispirms kredītreitingu vispārīgums. Ziņojumā parādās, ka šobrīd nav ticamu alternatīvu, kas varētu aizvietot ārējo kredītreitingu aģentūru pakalpojumus. Tātad, kā investori paši varētu novērtēt risku, un līdz ar to šobrīd mēs esam atkarīgi, vismaz balstāmies uz kredītreitingu aģentūrām. Tāpēc eh, aģentūra eh, pamudina uzraudzītājus, lai uh, veicināt dažādu kredīta aģentūru <clears throat> noteikumu savietojamību. Ziņojumā tiek uzsvērti, tiek pieminēti vairāki rīki, kurus eh, varētu izmantot investori. Komisija no savas puses situāciju tirgu un tirgus attīstību uzraudzīs arī turpmāk. Par konkurenci kredītreitingu tirgū. Neskatoties uz regulējošajiem pasākumiem, tirgus joprojām ir lielā mērā koncentrēts pāris rokās, un eh, tas lielā mērā ir saistīts ar konkrētā tirgus specifiku. Tātad eh, piedāvājums un pieprasījums ir ļoti tuvu viens otram. Tas nozīmē, ka pieprasītājs izvēlas tās kredīta aģentūras kurām jau ir iedibināta slava un kuras atbalsta iespējamie investori. Un investori no savas puses izvēlas tās kredīta aģentūras, kas var piedāvāt viņiem vislielāko pārskatu par investoriem, kuri atbilstu viņu interesēm. Protams, mēs turpinām uzraudzīt tirgu, bet uh, Jau šobrīd ir skaidrs, ka situācija mainīt būs ļoti grūti, tomēr komisija no savas puses mēģina izvairīties no jau kāda veida šķēršļiem jauniem ienācējiem tirgū. Pavisam nesen mēs, piemēram, izmainījām īstenošanas standartus par kredītreitingu aģent, kredīt aģentūru, kartēšanu. Un šī uh, modifikācija, šīs izmaiņas ir domātas, lai nodrošinātu vienādas spēles noteikums visām kredītaģentūrām neatkarīgi no to lieluma. Mēs uh, arī turpmāk uh, vēlamies pamudināt mazās kredītreitingu aģentūras piedalīties šajā spēlē. Uh, Cits regulas eh, lielais mērķis bija atrunāt eh, noteikumu kopumu un izvairīties no interešu konfliktiem. Komisija uzskata, ka mūsu piedāvātajiem preventīvajiem pasākumiem galvenais uzsvars, galvenais nolūks ir tāds, lai CRA būtu neatkarīgākas, un arī esmai tas dod eh, attiecīgos rīkus, darboties un nodrošināt to, lai tirgu savus pakalpojumus piedāvojošās kredīta aģentūras uh, atbilst šiem noteikumiem. Un tomēr pastāv zināmas bāžas par šo pasākumu proporcionalitāti. Īpaši par sankciju proporcionalitāti. Tātad kredīta reitingu aģentūru apgrozījums nav proporcionāls lielajām un mazajām kredītrēķinu aģentūrām, un tātad noteikumi nav proporcionāli viņu apgrozējumam. Mēs strādājam turpmāk, lai šo pasākumu iespējamās sekas būtu adekvātas. Par struktūru finanšu instrumentiem. Ziņojumā skaidri parādās, tātad 16. gada ziņojuma secinājumos parādās, ka ir eh, pārāk agrīni šo ietekmi vēl novērtēt, jo ir tādi pasākumi, kas praksē vēl nav tikuši īstenot, tāpēc mēs sekojam līdz tirgu notiekošajam. Un visbeidzot, Eiropas kredītreitingu aģentūru adekvātums uh, valsts parāda novērtēšanā. Šeit mēs konstatējam, ka nebūtu nepieciešams izveidot atsevišķu Eiropas kredītreitinga aģentūru, kas būtu tieši specifiks, kas būtu tieši um, īpaši uzmanību vērst un speci specializētos uh, valsts parādos. Tas uh, būtu tikai papildus, uh, papildus izdevumi. Uh, un eh, diez vai tas kaut ko reāli tirgumu dotu. Bet eh, vēl šis iespējamais jautājums par šādas jaunizveidotas aģentūras eh, objektīvumu un vai tā tiešām būs pilnībā neatkarīga un pieņems objektīvus lēmumus nebalstoties uz ārējo kredītreitingu aģentūru teikto. Tātad mūsu piedāvātie jaunie pasākumi ceram sniegs ilgstošu pozitīvu ietekmi kredītreitingu aģentūru tirgū. Un vienlaicīgi ir jāpiebilst, ka, lai mūsu piedāvāto pasākumu pilnu ietekmi novērtētu, mums ir nepieciešams vairāk laika, ir nepieciešami vairāk gadi. Te ir arī būtiskākie secinājumi, un noslēgumā vēlētos pateikt, ka komisija, protams, ciešā sadarbībā ar ESMA turpinās eh, tirgus attīstības uzraudzību un novērtēšanu. Un eh, pirms mēs spriedīsim par eh, citu tālāku pasākumu pieņemšanu un īstenošanu, mēs tomēr uzraudzīsim tirgu un sekosim līdzi tā plūsmām, ciešā sadarbībā ar aģentūru. Ar prieku atbildēšu uz visiem deputāti iespējami uzdotiem jautājumiem. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad dod vārdu esmas pārstāvim, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi! Es eh, vēlētos pateikties eh, komitejai par to, ka jūs eh, esat uzaicinājusi, ma uzaicinājusi mani un vēlētos jums dalīties ar pieredzi, ko esmu uzkrājusi šajā ļoti svarīgajā un izaicinājumiem pilnajā darbā. Uh, Es vēlētos jūs iepazīstināt ar CRA regulas īstenošanu un pēc tam izskatīšu tehniskos standartus, kas ir atrunāti CRD3. Un visbeidzot runāšu par to, ko mēs esam paredzējuši īstenot tuvākajā nākotnē. Iesākumā vēlētos tādos vispārējos limito, vispārējos vārdos raksturot kredīta aģentūru likumdošanu. Pirmā CRA e, eh, regula sāka darboties 9. gadā un bija ļoti gaidīta, jo tā pirmo reizi atrunāja ietvaru, kas attiecas uz finanšu tirgus dalībniekiem šajā nozarē. Un finanšu krīze, kur sākās 8. gadā, skaidri parādīja, ka šāda aģentūra nozīme ir ļoti nepieciešama. Un ir nepieciešams aizsargāt kā investors, tā arī iekšējā tirgus, eh, iekšējā tirgus darbības eh, nosacījumus. CRA regula kļuva par pamatu uh, uz kuru balstījās turpmākais darbs, bet 11. Darbā, 11. gadā tika izveidota ESMA, kas uzraudzītu visus CRA reģistrus Eiropas Savienībā. Uh, toreiz mēs galvenu uzsvaru likām uz uh, uzraudzības standartu iedibināšanu un īstenošanu un jaunā režīma palaišanu. CRA3 14. gadā jau devās solīt tālāk gan uzraudzības standarta izveidošanā, gan arī tiesiskā ietvara iedibināšanā CRA. Mēs e, šajā regulā jau daudz e, sīkāk tika atrunāti ambiciozi tehniskie standarti, kā arī daudz citi jautājumi, kur neparādījās iepriekšējās regulās. Uh, Runa gāja arī par investoru, investoru aizsardzību. Un četru gadus, gandrīz četrus gadus vēlāk es esmu patīkami pārsteigts, ka visi esmas e, piedāvātie toreiz e, tehniskie standarti ir īstenoti. Uh, Iespējams, ka um, novērotājiem no malas 16. Eh, gadā palvaistā platforma ir vislabāk redzamā. Tā ir tecet portāls, kurā gan investori, gan arī klienti var eh, redzēt kredīta reitingu aģentūras visas vienā vietā. Šī platforma ir būtisks solis uz priekšu, lai homogenizētu kredīta aģentūru datus un lai visiem investoriem un klientiem būtu tie pieejami. E, mazāk redzama ir tehnisko standartu sadaļa, kurā ir apkopoti kredītreitingu aģentūru klientiem pieprasītie nodevu kopumi. Un tas ir tātad e, maksa, ko CRA pieprasa klientiem, un mēs vēlējāmies to publiskot, lai nodrošinātu godīgas spēles noteikums un izvairītos no interešu konfliktiem. Šo tehnisko standartu izveidošanā ESMA palīdzēja uh, ļoti daudzās jomās, piemēram, CRA tirgu un palīdzēja arī citos dinamiskos momentos. Es e, nepieskaršos mūsu sniegto konsultāciju sīkākām detaļām, bet runājot vispārīgi kredīta e, reitingu aģentūru, pār, tātad mūsu piedāvātais e, skatījums un piedāvātās platformas joprojām ir kredītreitingu aģentūra svarīgs darbības nosacījums. Un eh, investoriem, kuriem nav pietiekamu līdzekļu, lai uh, piedāvātu kaut kādas jaunas situācijas tirgū, mēs, to, mēs esam piedāvājuši savu risinājumu. Mēs e, cieši sadarbojamies ar EBA un EOPA kolēģiem, lai izveidotu e, veiksmīgās uzraudzības prakses, paraugu prakses e, iestatījums par interešu konfliktiem CRA jomā. Esam pamanījuši, ka neskatoties uz vairākām iniciatīvām, trešajā likumdošanas aktā joprojām pastāv um, zināma necaurskatāmība trīs, četru lielāko kredītreitīgu aģentūru darbībā. Un eh, pavisam nesen mēs esam eh, nodrošinājuši darba grupas eh, izveidošanu, lai tiešām nodrošinātu mazāku CRA veiksmīgu darbību tirgū. Vēlētos vērst jūsu uzmanību arī uz ESMA sankciju efektivitāti. Uh, Šajā jomā uzskatām, ka e, būtu iespējams ar sankcijām, ja nedarbojas labie pasākumi, piespiest CRA uz lielāku sadarbspēju un caurskatāmību. Un esmu pārliecināts, ka, e, C, ka mūsu piedāvātās sankcijas tātad e, tās balstās uz CRA apgrozījumu. Mēs uzskatām, ka piedāvātās un īstenotās izmaiņas ir ārkārtīgi svarīgas, lai uzlabot sērā darbu. Un tagad parunāšu mazliet par nākotni, jomu, kurā vēlamies darboties tuvākajā laikā. Pēdējos, mā, pēdējos mēnešos ESMA ir um, uzsākusi uzklausināšanas procedūru par to, ko šis režīms varētu dot nākotnē. Tā tad trešo valstu CRA reitingi un kā to varētu izmantot likumdošanas darbā Eiropas Savienībā, ņemot vērā to, ka e, šis īstenošanas režīms CRA ir ļoti svarīgs un ka jaunais režīms sāks darboties nākamā gada jūnijā, ir ļoti svarīgi, lai šī CRA regula uh, būtu visiem pieņemama. Un visbeidzot vēlētos pateikties visiem, kur uzklausīja mūsu interesanto darbu pēc ērā regulas un eh, likuma darbības un īstenošanas efektivitāte ir domāta, lai aizsargātu investors, klientus un lai nodrošinātu iekšējā tirgus labāku darbību. Mēs eh, esam gatavi dalīties ar mūsu uzklā, uzkrāto pieredzi, kā arī īstenot un izmantot visus tos rīkus, kas ir mūsu rīcībā, lai uzlabotu tehnisko standartu izpildu. Paldies! Thank you very much and uh, we start now. Lielas paldies! Nu un tālāk dosim vārdu referentam. Palm Tangam, paldies, Markus! Paldies arī komisijai un esmu par to, ka jūs ieradāties šeit par labu paveikto darbu un tāpat laikā, protams, šīs sanāksmes raksturs ir iekš tā, ka mēs skatāmies ne tikai uz to, kas ir paveikts, bet uz to gluži otrādi, kas varbūt nav paveikts. Tāpat laikā, protams, ir arī ļoti pamatot iemesli, kāpēc skatīties uz to, kas nav padarīts. Un jāsaka, es jūtos visai neveikli Eh, šai gadījumā, tīpaši tad, kad dzirdu, ka komisija saka, ka nav nekādas alternatīvas, jo mēs saskatām problēmas ar to visu. Ir ļoti koncentrēts tirgus, trīs firmas, kas, kam pieder 93% tirgus, un turklāt vēl tās ir amerikāņu firmas. Un mēs neredzam nekādas pārmaiņas, arī neizskatās, ka tāds būtu gaidāms. Un ja mēs to visu vēl apvienojam ar faktu, ka pavisam neliels uh, C, neliela CRA nāk pie mums un saka, ka ECB bloķē viņu iekļuvi, tad es nedomāju, ka mēs varam te vienkārši apsēsties atpakaļ krēslā un gaidīt, ka tirgus kaut ko atrisinās. Nē, es jums varu pateikt, kāda būs tālākā attīstība. Mēs piedzīvosim to, ka notiks šo trīs firmu dominants arī turpmākajos gados. Uh, Es joprojām uzskatu, un es ceru, ka arī komisija man piekritīs, ka konkurence ir tas pareizākais un pastāv daudzveidībā tā vērtība. Un tāpēc es gribētu redzēt vairāk tirgus jaunienācēju, pārliecinoties, ka tie ir viedokļu dažādība. Un es nekā nesaprotu, kāpēc komisija nu, tā teikt, pilnīgi bez kaut kāda pamatojuma vienkārši noraida mm, ideju par publiskām reitinga aģentūrām. Tas, manuprāt, piedāvātu kā papildus mm, konkurence šādas valsts reitinga aģentūras, un tas būtu labi arī daudzveidībai. Vai lūdzu, pastāv, mm, vai jūs varētu sīkāk pastāstīt, kāpēc ne? Un tāpat arī gribētu, lai jūs komentētu ECB. Um, lomu šo, šo mazo CRA bloķēšanā, jeb kredītreitinga aģentūra bloķēšanā. Otra lieta - Eiropas parlaments turklāt saskatā alternatīvas, tādas alternatīvas, ko šobrīd komisija nav izpētījusi. Nu, pirmām kārtām par šo pārliecīgo paļaušanos kas pārsvarā nu, mēs redzam to pārvarā STS failā. Pirmām kārtām pārlieku paļaujamies uz reakciju uh, Mm, no tā, ka tad jā, nu, tad tādā gadījumā jāmaina metožu hierarhija. Standartizētā pieeja varbūt e, tad jāpadara par svarīgāku par ārējo reitingu. Tā ir izvēle, ko varam izdarīt. Un otrām kārtām, jā, nav tādu datu bāžu par strukturētiem produktiem, bet Eiropas parlaments tieši šādu reģistru izveidi ir ierosinājis šajā STS failā un tas varētu piedāvāt arī pārskatu uzraudzības eh, struktūrām tirgu. Un turklāt klāts ir arī svarīgi, lai investori saņemtu atbilstīgo informāciju un varētu izvērtēt šos ļoti sarežģītos kompleksos produktus. Un es teiktu, jā, protams, pastāv dažādas pieejas un ir arī dažādas alternatīvas, un mēs kā parlaments par tām runājam. Priecājos, ka parlamentā turklāt tam ir plašs atbalsts. Visbeidzot, 7 no 41 CRA, kas reģistrēta pārsvarā atrodas Lielbritānijā. Kā tas, kas notiks ar to, to visu nākotnē? Tā šī pārliekā paļaušanās, pārliekā koncentrācija uz CRA Nu, ko tas nozīmēs tajā brīdī, ja būs tādas CRA, kas darbosies, būs Lielbritānijā, bet tās netiks pakļautas ES eh, e tiesību aktiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu grupu runātājiem. Pir, pirmā ir Sirpa Pietikainene no Tautas partijas. Paldies! Pirmām kārtām Pretēji tā kritikai, nu, kas nu pat izskata, izskanēja, es gribēju teikt, ka es, esam visai apmierināti ar komisijas un esma darbu līdz šim šai jomā. Pirmām kārtām es piekrītu virknei mm, izklāstīto problēmu, kas mums ir ar CRA pašreizējā regulā. Viena no tām ir tā, ka ir ļoti spēcīga tirgus koncentrēšanās, bet no savas puses savukārt es nu īsti neredzu uh, nekādu vērtību valsts, ja publiskas reitinga aģentūras izveidei. Vienalga, vai tas attiektos uz kredīt, eh, kre, kreditējumības rādītājiem, vai, nu tā teikt, šis sabiedrības viedoklis, valsts viedoklis, publiskais viedoklis. Nu, ir visādi nodomi, labi un slikti attiecībā uz šādām rietinga aģentūrām, bet, nu, jebkurā gadījumā visu šie rezultāti var būt gan pareizi, gan maldinoši. Uh, jo arī viņu darbība, šo aģentūru darbība ir gluži kā tādas laika prognozes, kas var mainīties. Ir, protams, tam visam pamatā saprātīga metodoloģija, bet objektīva analīze pilnībā nav iespējama attiecībā uz to, kas notiks nākotnē, kas šajās konkrētajās vērtējumās jomās. Un tāpēc šai ziņā, manuprāt, svarīgākais ir atbilstīga pāraudzība, uzraudzība. Um, te attiecībā uz kredītreitingu darbības aģentūru. Un es domāju, ka Eiropas kredītreitingu platforma, ja tā tiek iz, izstrādāta tālāk, varētu kalpot kā šāds fórums, kas ļautu rada, radīt patiesu salīdzināmību, dziļāku analīzi attiecībā uz izmantojamo metodoloģiju. Un patiešām es pat vēlētos, lai būtu tāda plašāka uh, pieejamība, dažādība šiem rei, reitingiem, jo pastāv ārkārtīgi auss liels risks, ja jūs domājat, ka lūk pastāv kaut kāda objektīva metodoloģija, tādas faktiski nav. Nu, tas, protams, saistīts arī ar tirgus koncentrēšanos. Tas ir pārāk uh, eh, sarežģīts, tas tiešām ir problemātisks jautājums, un mums vajadzētu būt plašākam, lielākam kredītreitinga aģentūru skaitam, bet nu, tas nu, ir jautājums, kur neko īpaši daudz darīt nevaram, jo šī joma ir visai prasīga un dārga. Un tāpēc mēs neuzskatām, ka tirgo varētu būt īpaši daudz jaunienēcēji, tieši tāpat kā tas ir ar banku sektoru. Tālāk. par ko vēlētos dzirdēt runājam vairāk un uz ko būtu jāliet, fok, jāliek fokus šai kontekstā. Respektīvi, cik laba ir šī uzraudzība. Tā šķiet darbojas atbilstīgi, bet cik atbilstīgi, cik labi tā darbojas attiecībā uz cērā pārvaldību un šiem slēptiem interešu konfliktiem. To īsti nevar um, plānot, bet ir jau arī tāda varbūt reizēm pat neapzināta neobjektivitāte, kas pastāv šādās aģentūrās. Un to, protams, e, nu, nav viegli risināt vēlētos, lai esmu uz to likt uzsvaru. No otrām kārtām, ņemot vērā, ka ir tāda tirgus koncentrācija, un nākotnē šķiet tas būs arī tā, tieši tāpat, mēs būsim atkarīgi no šīm ārējiem reitingiem, Tāpēc eh, šā, šāda augsta mēra pāraudzība ir jāizveido. Un tad varbūt viens tāds neliels jautājums, kas attiec uz nākotni, kas varbūt šobrīd nav tas aktuālākais jautājums. Mēs zinām, ka izveidota darba grupa pie ilgspējīga finansējuma komisijā, un tur norisinās diskusijas par resursu efektivitāti, klimata un vidas riskiem, vai tie būtu jāiekļauj reitingos nākotnē. Un, un vai pirmā līmeņa regula nodrošina atbilstīgu regulējumu? Nu šai kontekstā, manuprāt, jautājums ir par to, ko komisija domā darīt šai ziņā nākotnē. Kad būs kaut kāda rezultāta attiecībā uz šādu veidu kvalitātes izvērtējumiem un pārvaldību? Uh, šai otrā līmeņa RPS. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk, EKR grupas vārdā Ašlīs Foks. Paldies, priekšsēdētāji. kad uzsāku darbu pie CRA, jeb kredītreitinga aģentūra kopā ar Gozes kungu un Dominīčī kungu. Tas bija viens no pirmajiem dokumentiem, pie kā sāku strādāt, kad man 2009. gadā ievēlēja. Esmu piedzīvojis to, ka Eiropas parlamenta mērķi ir saglabājušies tādi paši. Esam vienmēr vēlējušies uzlabot pārskatāmību un samazināt potenciālo, eh, potenciālu interešu konfliktiem. Uh, un gribu teikt komisijai un esmai paldies par prezentācijām. Līdz šim pieņemtās regul, regulas un noteikumi ir palīdzējuši mums iet uz šiem mērķiem. Mēs tāpat vērējāmies samazināt atkarību no kredītreitingiem un palielināt konkurenci. Un man liekas, šai jomā jāsaka, mūsu darbs nav devis rezultāts, bet es domāju, ka mums nebūtu jābūt pārsteigtiem, jo, manuprāt, nav iespējams nākt klajā ar direktīvām un regulām no šī Eiropas parlamenta un tad cerēt, ka pēkšņi Eh, šo dokumentu rezultātā radīsies ārkārtīgi daudzi tirgus jaunienācēji, un tirgi paši pēkšņi nolems, ka viņi vairs tik ļoti nereiķināsies ar kredītreitingiem, tīpaši ņemot vērā, ka mēs paši parlamentā pat tā nedarām, jo vienlaicīgi kamēr es biju Jāna referents strādājot pie CRA3 un pieņēmām tiesību aktu par to, ka jāsamazina šī paļaušanās uz kredītreķiem, es strādāju arī pie maksātspējas divi dokumenta, un tur šajos tiesību aktos tika ierakstīts fakts, ka dažādi veidi iestājas var investēt tikai tādos instrumentos, kas ir saņēmuši zinām kredītreitingu līmeni, un tāpēc lūdzu nesiet pārsteigti, ka jūs nonākat pie pretrunīgiem rezultātiem, ja pat šajā parlamentā mēs likumus pieņemam pretējos virzienos un vienlaicīgi svarīgi. Es to jau toreiz noraidīju, norādīju, bet jāsaka, manī neviens neklausījās. Kas attiecas uz palielinātu konkurenci, tad šeit gribu vaicāt komisijai lūku, un to pašu arī vaicāt esma. Kāda veida novērtējums esat veikuši attiecībā uz papildu administratīvo slogu, ko visa šī regula, šī, viss šis regulējums radītu cērā? jo, protams, šīs trīs lielās amerikāņu firmas, ko pieminēja Tanga kungs, un kas viņam acīm redzot īpaši patīk, jāsaka, ir krietni labākā pozīcijā, lai tiktu galā ar administratīvo slogu nekā jebkurš tirgus jaunienācais. Un tad deputāti ir pārsteigti, ka viņi tagad ir noteikuši visu, pa, visādas papildus administratīvās prasības jaunienācējiem, un pēc tam brīnās vai dieniņās, kāpēc tad ir tā, ka visas šīs trīs firmas turpina plaukt un zelt, un neviens jaunienācējs nespēja tam tikt līdzi. Uh, Mani interesē, vai ir bijis kāds novērtējums, kas veikt šai ziņā, jo es domāju, ka šis papildus administrācijas uh, sloks, par, kas tiek uzlikts, manuprāt, padara vēl grūtāk šo ieiešanu tirgu jaunienācējiem. Es neesmu pārsteigts, ka komisija neredz nekādas vērtības Eiropas kredītreitinga aģentūras izveidošanā. Mana grupa to teikusi jau no pašiem sākumiem. Vienīgais iemesls šādas aģentūras izveidē būtu pateikt investoriem, pateikt, cik lieliski ir investo, investēt Grieķijas parāda instrumentos. Tā būtu, tas būtu tīri politiska aģentūra un neviens šādai aģentūrai, neviens šādu aģentūru neņemt par pilnu. Un ja Tanga kungs, viņa sociālisti un zaļie draugi uzskata, ka tā ir laba ideja, tad izmantojiet savu, savus līdzekļus, lai šādu aģentūru izveidot. Un tad stakiet investoriem, cik lieliski būtu investēt Grieķijas parādos. Un tad paskatīsimies, kā jums veiksies ar to visu tirgumu. Manuprāt, tas tā ir pilnīgi laika šķērdēšana un arī valsts līdzekļu šķērdēšana. Pamanīja, ka pēdējais RTS stājās spēkā 1. janvārī šogad. Un tāpēc patiesībā ir daudz par agru vērtēt, kāda veida rezultātus šis tiesība akts ir nesis, vai tie ir veiksmīgi vai nē. Un jāsaka, esmu arī nedaudz nobežījies, kad lasu ka jūs šobrīd jau īstenojat konsultācijas par plašāku regulējumu attiecībā uz šo lietu. Un es domāju, ka tiešām tā ir tāda problēma vispār šai parlamentā ar pārliecīgu regulējumu. Mēs nekad neļaujam finanšu iestādām e, piedzīvot kādu mierīgu posmu, visu laiku tikai kaut ko mainām, grozām, visu laiku kaut ko e, tām uzliekam no jauna. Un to redzējām jau iepriekšējā dokumentā. CRR, jeb kapitāla prasību regula, tikko ieviests viens noteikumu kompleks, un tagad mēs tos jau tūlīt pat mainām. Nu tad liksim beidzot šīm aģentūrām mazliet pāris daudz gadus mieru un neduļķosim ūdeņus, tad mēs tā neko nepanāksim. Dodiet viņiem divus, trīs gadus nakt klajā ar mierīgu izvērtējumu eh, šīs īstenošanas perioda noslēgumā, un tad izvērtēsim, vai ir vajadzīgs kādas tālākas izmaiņas un grozījumi. Esmā jūs vienmēr sakāt, cik jums trūks darbinieku, cik eh, jums līdzekļu vairāk vajadzīgs un tā tālāk, cik plašas jūsu atbildības joms, nu tad nenodarbojieties ar šo lietu, tad vienkārši atstāj, dodiet viņiem pāris gadus citu mieru priekšādātāju runātāju pārteic, ja šī pārliecīgā regulācija nu, faktiski nav aktuāli šajā gadījumā. Šīs aģentūras ir savairojušās kā sēns pēc lietas, kopš jaunā tiesība akta spēkā stāšanās. Nākamais runātājs Alde grupas vārdā. Paldies arī komisijai un esmu par to, ka ieradāties uz šo viedokļu apmaiņu. Un paldies arī par daudzajiem ziņojumiem un to, ka otrā līmeņa mēra šobrīd ir piemērojama. Tas mums dod labu iespēju paskatīties uz to, vai reforma CRA jomā ir bijusi veiksmīga. Kā jau tika minēts, konkurences veicināšana šai jomā bija viens no mērķiem. Un te nu man ir pāris jautājumu. Jo, ja raugāmies uz kopainu, tad redzam, ka tas gandrīz ir tā kā Nīderlandes futbola sacensībās. Viena no, div, no taš, viena no trim lielajām firmām vienmēr vinnē čempionātā. Nu, tā tas arī. Un, um, vienalga, kura no tām būtu, bet te arī salīdzinājums apstājas, jo Nīderlandes futbola līgā joprojām ir iespējams, ka kāda komanda šo kausu var iegūt, tā kā tas nesen arī notika. Bet, diemžēl, tas tā nav cērā tirgu. Jo te joprojām ir pilnīga oligopolija. 93% tirgus ir šo trīs lielo firmu rokās. Un, lai ir ļoti daudz jaunu spēlētāju tirgu, tie tomēr ir ļoti nelieli un nenozīmīgi. Viena barjera iekļūšanai tirgu ir tāda, ka vairākums reģistrēto CRA netiek atzītas kā ārējās kredīta mm, reitinga aģentūras no ECB puses, kas jau tika minēts. Uh, Kas attiec uz Kanādas CRA, ECB atzīšana m, mm, ir liegus ienākt tirgu. Komisija teica, ka pasakos līdz šim jautājumam, un tad nu, mans jautājums ir šāds, vai komisija vai esmu ir aprunājusies ar ECB par šo jautājumu, un ja jā, tad kāds bija šo diskusiju rezultāts, vai ir izdarīti kādi secinājumi? Un otrs jautājums. Grozība regulā, 2013. gada regulā ievies arī 8D pantu, uh, un prasību, ka ir jācauc uz otru CRA reitingu. Ehm, tā gadījumā, ja ir reitinga aģentūrai mazāk par 10% tirgus daļu, komisija savukārt teica, ka esot pārāk agri izvērtēt šo nosacījumu, bet turklāt arī teica, ka pilnībā šī prasība nesot īstenota nacionālā līmenī. Tagad ir pagājis vairāk kā pusgads kopš šī apgalvojuma. Vēlos vecāt komisijai, kāds ir tās vērtējums, vai šis nosacījums ir pilnībā īstenots visā Eiropas Savienībā, vai šis brīvprātīgais nosacījuma raksturs Uh, pastāv, ir spēkā. Un vai būtu varbūt loģiski, ja kritērijs investoru pieņemamībai standartizētā līmenī tiktu atstāts subjektīvam uh, obligāciju izlaidējam, tāpat laikā nodrošinot uh, um, citur objektīvas kriterijas. Un visbeidzot, pagājušā gada oktobrī komisija ziņojumā teica, ka sankcijas attiecībā uz interešu konfliktu uh, nedarbojas demotivējoši. Vai komisija un ESMA ir mm, sprieduši par šo jautājumu kopš ziņojuma sagatavošanas? Paldies! Merci beaucoup pour le groupe des Verts. Paldies zaļo grupas vārdā tālāk Nē, goja grupas vārdā arī Matijas, nē, viņas nav klāt. Par kāds cits, kas goja grupu pārstāv, nē, nu tad tādā gadījumā došu vārdā, došu par Gīgold kungam zaļo grupas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es labi atceros diskusijas, kas notika to laiku, jau kopš 2009. gada, gribēju pateikt, ka mums ir skaidri mērķi. Uh, un tādēļ arī pamatoti šobrīd izvērtēt, vai esam sasnieguši šos mērķus vai nē. Un tas arī bija skaidrs. Mēs vēlējāmies vairāk konkurences, vēlējāmies vairāk dalībnieku tirgū. Un ir pamatot uzdot tagad šos jautājumus, kā tas arī ir norādīts attiecīgajā tiesību aktā. Gribēju savam dargiem draugam Ešelijam Foksam skaidri pateikt, ka zaļie nekad neatbalstīja publisko reitingu aģentūru. Un jums jāatcerās, ka mēs vienmēr atbalstījām nodibinājumu, kas būtu ārpus politiskās ietekmes, jo man ir līdzīgas bažas kā jums, ka, ja tas būtu uh, publisks aktors, tas saņemtu arī sabiedrības spiedienu, un mēs nesaņemtu taisnīgus reitingus. Bet ir ļoti daudz akadēmiskās literatūras par to, kādas varētu būt alternatīvas, un ir e, iespējams kaut kas starp publisko reitingu aģentūru un oligopoliju, kas pastāv pašlaik. Mums ir jaunie tirgus aktori, privātie, kurus varam atbalstīt struktūrāli, un mums arī ir iespēja Uh, piešķirt regulatīvos reitingus, uh, kas nepieciešami, un to pārvalda reitingu nodibinājums. Tā, lai mazākie aktori saņemtu lielākas darba daļas un a, uh, produktu izdo... izdošanu. Nu, ka viņiem nevienmēr ir jāizvēlās kāds no trīs no oligopolijas. Ir ļoti interesanti akadēmiski pētījumi. Jautāšu komisijai, vai esat izskatījuši šos priekšlikumus, vai esat uh, domājuši ņemt tos vērā. Un man arī ir vēl viens jautājums, jo ir lieta, kurā es piekrītu Ešlijam. Šobrīd mums ir jāiegulda daudz vairāk resursu pastāvošo noteikumu īstenošanā. Un viens uh, noteikums, par ko to laiku balsojām, bija 8b pants - informācija struktūrētiem finanšu instrumentiem. Tika norādīts, ka jāizveido datu bāzi par kompleksiem uh, finanšu instrumentiem, lai atvieglotu iespēju jaunajiem tirgus spēlētājiem iesaistīties tirgu. Es gribētu jautāt, kur tad ir datu bāze? ko jūs darījāt, kā, kā jūs lūdzāt esmai, lai tiktu īstenots tas, kas noteikts 8b pantā, vai varētu sniegt informāciju par to, kas noticis ar 8b pantu un ko esat darījuši, lai uh, lēm, likums, par ko pieņēmām lēmumu, ka tas tiek īstenots. Un, ja tas netiek īstenots, vai jūs varētu pateikt termiņu, līdz kuram nodrošināsiet to, ka likums tiek atbilstīgi īstenots? Paldies! Paldies! Tālāk brīvā mikrofona procedūra, kas ir pieteicis, es esmu pieteikusies pati, bet vai vēl kāds, kas vēlas izteikties? Ja nē, nu tad ļaujiet man runāt. Mm, kā mans kolēģis Pols Tanks, arī es gribēju runāt par šo Eiropas parlamenta prasību. Konkurence tas ir viens, jā, tā, protams, ir joma, kurā mums ir mērķis un kas nav sasniegts. Es nedomāju, ka te mēs varam būt apmierināti, bet eh, runājot par, šīm, par šo Eiropas kredītreitinga aģentūru, man šķiet, ka Eiropas parlaments eh, vēlējās šeit izstrādāt arī sociālo un vidas kriteriju iestrādāšanu kredīt reitingos darba grupā. Jo, protams, ka šīs jomas ar vien, ir kļūst ar vien aktuālākas. Es nedomāju, ka mēs šobrīd varam pārrakstīt visus tiesas aktus, nē, bet mums vajadzētu papildināt to visu ar prasību arī par finanšu nodokļu pārskatu kvalitāti. Man liekas, ka pamatnostādņu modificēšanā vajadzētu vērst uzmanību uz šiem jautājumiem. Kāda ir no, nodokļu nomaksāšanas prakse un tam līdzīgi uzņēmumā? Tad, protams, ir jautājums par to, kā kredīt reitinga aģentūra um, ņem vērā dažāda veida publiskas uh, un demokrātiskas konsultācijas. Jāsaka, te bija ļoti šokēta, uh, kad sapratu, ka Standard, Standard and Poor faktiski veicot reitingu, um, nu, ņēma vērā vēlēšanu procesu Francijā, un te reiķinājās faktiski kā vien ar Fiona uzvaru Ehm, tad to aizstāja ir Makrona, tāpat laikā viņi, protams, ir eh, konkurente. Manuprāt, modelis, ko, kas ir saistīts ar šo endorsement procedūru aģentūrām, jeb apstiprināšanu, nevar tikt izmantots, ar, ir jau izmantots citās jomās, un tas ir jautājums komisijai, vai tā ir? Nu, piemēram, Brexit gadījumā Vai jau ir bijušas pārdomas par to, kas varētu būt tas modelis, ko mēs varētu pielāgot citu struktūru reģistrēšanai, ne tikai kredītreitinga aģentūrām? Nu, lūk, tagad um, jums ir uzdoti visa veida jautājumi. Jums došu, nu, burtiski septiņas minūtes, lai jūs atbildētu uz šiem jautājumiem. Kurš runās pirmais tādā pašā secībā kā sākumā? Nu, labi, tad vispirms Eiropas komisija. Thank you very much. Paldies. Jāsaka, ka bija daudz jautājumu, un man tad jādomāja, nu, no kura gala sākt. Ja nespēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, lūdzu iesūtiet tos rakstiski vēlāk, lai varam atbildēt uz tiem visiem pilnībā. Runājot par konkurenci jāsaka, ka mums notiek ļoti līdzīga diskusija, faktiski tā pati diskusija komisijā visu laiku. Ja neesam, mēs neesam apmierināti ar situāciju, kāda ir pašlaik, un domājam par to, kā to uzlabot. Tirgus lielā mērā diktē to, kā tiek izmantotas reitingu aģentūras, un ir um, sarežģīti neuzlikt par pienākumu zināmas lietas. Uh, tomēr uh, mums ļoti svarīga ir caurskatāmība, kvalitāte, pārvaldība un izvairīšanās no interešu konflikta. Un, manuprāt, tas arī sniedz investoriem pieejamo reitingiem kvalitāti. Un, ja runājam par jaunu reitinga aģentūru ienākšanu tirgu. Uzskatām, ka esam paveikuši daudz šajā ziņā, un ir daudzas mazas kredītreitingu aģentūras, kuras pašlaik uzrauga ESMA. Bet uh, viņas ir uh, ļoti nelielas, un viņas tiešām cīnās par to, lai atrastu savu vietu tirgu, savu nišu. Un ko redzam uh, savā analīzēs, ir skaidrs, ka ir jāpiestrādā pie samērīguma. Uh, jo īpaši pie sankcijām, kuras ir ļoti augstas, salīdzinot ar mazvāģentūru apgrozinājumu, apgrozījumu, un kuras ir faktiski nejūtamas lielajiem spēlētājiem. Uh, Ir arī citas jomas, kurās nav panākta proporcionalitāte, un pašlaik komisijā mēs strādājam pie iekšējā izvērtējuma, lai redzētu, ko vēl varam uzlabot šajā jomā, šajā pašā laikā nekompromitējot reitingu kvalitāti. Tas ir ļoti svarīgi, un tas ir arī regulējuma mērķis. Ja runājam par sociālajiem kritērijiem, vidas kritērijiem, fiskālajiem deklarācijām. Manuprāt, tas ir jautājums, uz ko es varētu atbildēt, ka te runa ir par kritērijiem, kas nepieciešami, lai varētu tikt reģistrēti aģentūrā. Un ierunājam šo pārmērīgo paļaušanos uz ārējiem reitingiem. Ziņojumā mēs ierosinājām dažādus instrumentus, kurus varētu izmantot, lai uh, mazinātu šo paļaušanos. Uh, tomēr uh, tā, tā instrumenti varētu būt arī dārgi, jo īpaši zināmiem investoriem. Bet vēl joprojām ir jābūt piekļuvēji informācijai un platformas sniedz piekļuvi informācijai, caurskatāmību un piekļuvi informācijai. Eh, tas sniedz daudz informācijas individuāliem investoriem, bet daudzi no ierosinātajiem pasākumiem nu, var eh, padarīt to ļoti dārgu. Ja runājam par Eiropas centrālo banku, te mēs runājam par situācijām, kurās dažas mazas eh, kredīta aģentūras eh, Eiropas centrālā banka neuzskata par būtiskām. Un es zinu, ka iepriekš ir notikušas arī diskusijas, bet es nezinu, kāda ir pašreizējā situācija, bet tas ir viens no tiem aspektiem, ko esmu piefiksējusi, un uh, Un mm, tad vērsīšos pie ārējiem, pie savas vadības, proti, ka jautājums tika pieminēts kā ļoti svarīgs, kam ir jāsako līdzi. Visu laiku esam mēģinājuši palielināt informētības līmeni par šo jautājumu. Un esam mēģinājuši veicināt un sniegt informāciju par visiem pieejamiem instrumentiem tirgu. Tas, protams, prasīs zināmu laiku, jo mūsu regulās, regulējums ir relatīvi jauns. Daži no pasākumiem kļuva piemērojami tikai šī gada sākumā. Ir ļoti daudz pasākumu, kas vēl joprojām ir jauni tirgumi. Manuprāt, mums ir nepieciešams vēl vairāk laika, lai redzētu, kāda būs uh, regulējuma ietekme, bet zināmos jautājumos, piemēram, sankcijas un samērīgums, mēs uh, jau pie tiem strādājam pašlaik. Iespējams, ka es eh, neatbildēšu kādu no jautājumiem, bet, kā jau teicu, esmu gatava saņemt jūsu jautājumus rakstiski un atbildēt uz tiem vēlāk. Paldies! Esma? Uh, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tiešām daudz jautājumu. Esma, kā? Viņiem mums ir politikas un uzraudzības funkcijas, ne tik daudz par konkurenci. Pie konkurences strādājam, tas nedaudz ierobežo mūsu eh, darbību, bet eh, balstoties uz. Nu, jā, domājot par jautājumiem, uz ko jāatbild. Jā, es piekrītu, ka ir ļoti augsta koncentrācija, un tas arī ir iemesls, uh, kādēļ esmu koncentrējusi uz reitingu kvalitāti un uz procesiem, kas ir šo reitingu mm, pamatā. Un lielie trīs pilnīgi noteikti nav nekāds izņēmums Jā, mūsu fokusam. Un tieši tādēļ arī esmu tērē daudz resursu, lai veiktu uzraudzību, lai izvērtētu uh, metodas, pārskata funkcijas un arī valdes locekļus, lai veicinātu un sniegtu pamatu, nodrošinātu kvalitāti, ņemot vērā to, ka ir tik augsta koncentrācija. Vēl kāda lieta, ko svarīgi saprast - augsti koncentrā, ļoti koncentrētā piesātinātā tirgū vai ir iespējami jauni spēlētāji pievienošanās uh, un statistiski vērtējot atbilde būtu nē. Pašlaik ir 39 reģistrētas reitingu aģentūras. Ja sagrupējām, tad varam runāt par 25. Un balsoties uz gada vidējiem rādītājiem, gadā ir divi līdz trīs jauni Eh, spēlētāji, tās ir mazas vidējas reitingu aģentūras un faktiski ir neiespējami iesaistīties tirgo. Izskanēja jautājums par mm, atbalsta vadlīnijām un kā uzraudzības iestāde mēs negribētu atstāt uh, jāpaņem tos paši savā ziņā, ja ir nepieciešams ievirzītās pareizajā virsienā. Atbalsta vadlīnijas, tās ir jau pastāvošas vadlīnijas, kas ir jāpārskata, jo pirmkārt tāds ir paredzēts likumā, tas ir pienākums, un uh, likumdošanā ir tas jāņem vērā, pārstrādājot mūsu ietvaru. Un te runa ir nevis par lielāku regulējumu, gluži vienkārši mēs aktualizējam pastāvošos vadlīnijas, ņemot vērā pastāvošo regulu. Otrās vai mazākas reitinga aģentūras izvēli. Mēs sniedzam tādu uzraudzības brīfingu par jautājumiem, kur uh, Zakstēra varētu palīdzēt dalībniekiem izpildīt šo konkrēto lomu par struktūrētiem finanšu datiem, kas pieminēti vairāk kārt. Tas ir ļoti svarīgs instruments, tas varētu būt ļoti svarīgs instruments tirgum. Mēs pie tā strādājam, tā ir daļa no STS prasībām, un tas tiks pievienots SES e procesā, un tā rezultāts būs publiska datu bāze, par pamatdatiem, kas ļaus interesētajiem cilvēkiem veikt pašiem savu analīzi. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Un, ja runājam par atbalstu, par Brexitu, par nākotnes modeļiem, vienīgais, ko var pateikt šobrīd, būtu tas, ka, ja ņemam vērā pašreizējos Uh, reitingus, kurus varētu izmantot regulatīviem mērķiem, tad 72% no šiem reitingiem nāk, no, nāk ārpus no Eiropas Savienības. Nu, varat redzēt arī visu šī uzdevuma būtību. Vadlīniju pārskatīšana ļoti svarīga, lai precizētu atsevišķas daļas, kurās esmā ir jāuzrauk atbalstītie reitingi. Un ņemot vērā to, ka apvienotā karaliste kļūst par trešo valsti, un ņemot vērā to, ka lielākās rēķina aģentūras atrodas Londonā, ir skaidrs, ka šīs atbalstīšanas vadlīnijas ir ļoti svarīgas, lai mēs varētu efektīvi veikt uzraudzību. Un visbeidzot, ERP. Tas ir tikai nesen aizsācies pagājuši, kad mums prātā ir ļoti interesanta dabāze. Mums ir jāskatās, kādi būs rezultāti, kad cilvēki to vairāk izmantos tirgu. Pašlaik ir pāragri teikt, kādas, vai minēt, kāds būtu ERP reālā ietekme. Paldies! Un jautājums par interešu konfliktu. Jūs neko nepiebildāt par to. Um, regarding conflict of interest. Runājot par interešu konfliktu. Protams, tā ir viena no lielākajām uzraudzības prioritātēm. Es mēģināju atbildēt uz to arī pirmajā savā argumentā par to, kādas ir ESMA uzraudzības prioritātes. Protams, ja aplūkojam šos neatkarīgos ne izpildu direktorus, ja aplūkojam pārvaldības struktūras, ir ļoti svarīgi tad mazināt pastāvošās problēmas ar interešu konfliktu. Uh, Jo, protams, ka tas var negatīvi ietekmēt uh, pastāvošo reitingu kvalitāti. ESMA, var teikt, ka mēs, protams, strādājam pirmā un otrā līmeņa ietvaros, šīs kompetences ietvaros, ko varam īstenot, tad tie ir arī pārvaldības jautājumi, uz ko koncentrējamies. Paldies par šo viedokļu apmaiņu, jo ir ārkārtīgi būtiski, lai komisija mums atskaitītos par šiem diviem ziņojumiem par kredītreitingu aģentūru. Un tagad mēs esam pabeiguši sesto punktu. Un tagad pārējām pārlecam uz 11. darba kārtības punktu, bet uh, Šķiet, ka uh, vēl, referents vēl nav ieradies. Tā te teorēta kungs vēl nav ieradies, bet ā, jūs runāsiet viņa vietā, godātā kundze. Labi. Tā tad 11. punkts uh, nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismu Eiropas parlamentā. Grozījuma izskatīšana šodien ir paredzēta. Van Noitens kundze, lūdzu, vārds jums. Merci beaucoup, euh, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Referents vēlas pateikties pilnīgi visiem, kuri ir, ir devuši savu artavu uh, ziņojuma melnrakstu sagatavošanā. Uh, Protams, visi esam vienasprāts, ka uzņēmumiem ir jāmaksā nodokļi, ja uzņēmums strādā ar peļņu, bet nodokļu dubultās uzlikšanas jautājumi ir ļoti smags jautājums, jo ļoti daudz uzņēmumu izvēlas maksāt dubultu nodokli, nekā iesaistīties gadiem garos strīdos, kur strīdu izskatīšanas kārtība ir ļoti gara un e, dārga. Tāpēc referents vēlas uzsvērt to, ka dubultās uzlikšanas ar nodokļiem strīdu izšķiršanas mehānismi Eiropā beidzot ir jāsakārto. Šiem mehānismiem ir jābūt juridiski saistošiem, īsiem un adekvātiem. Un referents uzskata, ka e, du, nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanai ir jābūt kā ātrākai, tā arī labāk atregulētai. Referents ierosina īsākus laika grafikus un šaurāku ietvērumu. Un, ja šis mehānisms savā darbībā izrādītos veiksmīgs, tad to var paplašināt un piemērot pilnīgi visiem nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismiem. Uh, Un, eh, protams, jūsu grozījumi ir devuši ļoti būtisku artavu ziņojumu galīgās eh, teksta redakcijas sagatavošanā. Visiem ir skaidrs, ka nodokļu maksātājiem nebūtu, atbil, nebūtu jāmaksā par strīdus izšķiršanu. Un jebkuriem nodokļiem, kuri ir samaksāti dubultā vai pārmērā, ir jābūt atmaksātiem. Par to jau mēs vispār nediskutējam. Referents uzskata, ka e, laika termiņiem ir jābūt daudz īsākiem. Eiropas parlamentam ir skaidri jāpasaka un jāiestājas par savu nostāju, ka katrā dalību valstī, protams, eksistē atsevišķa nodokļu sistēma, uh, bet dažkārt šīs sistēmas kolidē. Referents uzskata, ka tie cilvēki, kur strādā alternatīvajās strīdu izšķiršanas komisijās, cilvēkiem ir jābūt absolūti objektīviem un ar augstu morāles kodeksu. Uh, Tāpēc referents vēlas iedibināt uzraudzības komiteju, kura darbotos permanentā kārtā un kas uzraudzītu ne tikai gludāku strīdus izšķiršanas kārtību, bet arī veicinātu komisijā strādājošo locekļu kompetenci uzlabošanā. Pie tam šāda uzraugošā komiteja raudzītos, lai viss strīdus izšķiršanas mehānismi būtu caurskatāmi. Un noslēgumā referents uzsver, cik ārkārtīgi svarīga ir uzņēmumu nodokļu vienotās bāzes iedibināšana iekšējā tirgū, un referents vēlētos eh, pateikties visiem, kuri ir devuši savu artavu godīgāku nodokļu iedibināšanu Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, jūs referents vēlreiz vēlētos pateikties visiem, kuri iesūtīja savus grozījumus un pateikties ekonu sekretariātam par izrādīto atbalstu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs ratnās atpakaļ, saka eh, Grostets kundze. Es tagad došos, es esmu nākamā runātāja, bet tiešām došu eh,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 Ko tad es varētu vēl piebilst pēc koras prezentācijas, kura runāja Mihēla vārdām? Um, ar interesi gaidīsim kompromisa redakciju. Es domāju, ka referents noteikti dodas pareizajā virzienā, un tas noteikti pātrinās pašreizējā mehānisma īstenošanas strīdu izšķiršanā. Man ir trīs komentāri, ko gribētu īsi prezentēt. Uh, šīs, uh, es domāju, ka jebkāda uh, strīdus izšķiršanas pātrināšana ir svarīga. Nav, nevajadzētu pieļaut to, ka uzņēmumam gadiem ilgi jāgaida uz iestāžu lēmumu pieņemšanu, un Tādēļ, cik viens ir iespējams, dalībvalstīs ir jāmēģina saīsināt šo procedūru. Jā, ir vēl cits pātrināšanas potenciāls, piemēram, varētu tikt izveidota tāda konsultatīva padome noteiktā termiņā, pirms tiek izveidota pastāvīgā komiteja. Es domāju, tas ļautu vēl tālāk pātrināt procedūru. Mm. Un tad, kur ir nepieciešama tātad tas iespējams ļaut arī padarnāt visu uh, procesu kopumā un tad palielināt arī uzticamības līmeni valsts iestādēm. Vienmēr ir bijušas šīs pastāvīgās uh, komitejas, un tādēļ arī ļoti svarīgi um, um, tad, tad, uh, nozīmēt Nacionālo tiesu. Tas arī uh, ļautu izvairīties no komitīva veidošanas un uzlabotu stabilitāti kopumā. Otrais komentārs. Mani grozījuma priekšlikumi ir vērsti uz to, uh, lai ieviestu lielāku skaidrību. Uh, šajā direktīvā vajadzētu paredzēt to, ka vienmēr ir jābūt uh, Eh, skaidriem noteikumiem, ko var piemērot uh, interesētā puse. Un, ja mēs varētu atteikties no strīdzušies konvencijas, un tas ļautu arī uh, precizēt status quo. Un treškārt, kolēģi un kolēģis ir jābūt arī um, ehm, sūdzību apsūtīšana, apstrīdēšanas iespējai ja, ma, tad, manuprāt, ieskatāmies puspiektā panta pirmo punktu, ja to vēl papildinātu. Jā, tātad ar šādu papildu informāciju par šādām iespējām tas arī um, palielinātu situācijas, uzlabotu situācijas skaidrību. Un liels paldies par uzmanību. Thank you. Paldies. Un tagad Bereša skundze trīs minūtes. Uh, will... Paldies! Es eh, šodien runāšu Dodas kundzes vārdā, kur diemžēl nevarēja ierasties sēdē, un es nolasīšu viņas sagatavoto tekstu. Paldies referentam par darbu pie šā ziņojuma, un paldies visiem, kur ir devuši savu artavu šajā darbā. Ļoti daudz grozījumi ir līdzīgi pēc savas dabas, un noteikti tiks apkopot kompromisu tekstos. Uh, tādējādi iedibinot parlamenta nostāju. Esmu pārliecināta, ka komisijai izdosies sagatavot, eh, komitejai izdosies sagatavot labu ziņojumu, izvairoties no visa tā lielā ļaunuma, ko šobrīd eh, iekšējā tirgū rada nodokļu dubultā aplikšana. Un esam pārliecināti, ka eh, kopīga nodokļu bāzes izveidošana un ienākumu nodokļa bāze arī ir svarīga. Vienlaicīgi šis, eh, šis priekšlikums eh, ļaus nodrošinās vienād eh, godīgākus spēles noteikumus. Un esmu pārliecināta, ka dalību valstu attiecīgajām iestādēm būtu jābūt dotam īsākam laikam strīdu izšķiršanai, un esmu pārliecināta, ka liela daļa kolēģi domā tāpat. Uh, Komisijas piedāvāto laiku vajag samazināt uz pusi, un tādējādi mēs varam arī iekļauties tajā biznesa ciklā, ko komisija ir izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm. Vajadzētu samazināt to birokrātisko slogu, kas šobrīd gulsts mazo un vidēju uzņēmumu pleciem, un esam pārliecināti, ka dalību valsts likumi, kur šobrīd Eh, attiecas uz strīdus izšķiršanas kārtību starp divām valstīm, ir jāpamaina. Un eh, dalību valstīm atbildīgajām iestādēm ir jābūt īsākam laikam atbildēt uz eh, kompetentās iestādes lūgumu, kā arī kompetentai iestādē ir jāziņo par jau kādu notikumu attīstību. Visi centieni, kas dodas uz laika termiņa pagarināšanu vai caurskatāmības samazināšanu, sastapsies ar striktiem manas politiskās grupas noliegumiem. Un esmu pārliecināta, ka ir jārunā un jāgriežas arī pie citi, citām institūcijām par to, kas ir īstenojums un kas nē, bet esmu pārliecināta, ka mums eh, ar laiku izdosies iedibināt pilnu CCCTB un esmu pārliecināta, ka tas attieksies arī uz lielajiem uzņēmumiem. Bet vēlreiz paldies referentam, paldies ēnu referentiem un esmu pārliecināta, ka mūsu darbs arī turpmāk būs tikpat konstruktīvs. Priekšsēdētājs! Paldies, un tagad ECR grupas vārdā. Pirho Rohanen Lerner. Paldies, prieksēdētāja kungs! Ir ļoti jauka, ka šī direktīva par nodokļu dubultās uzlikšanas strīdišķiršanas mehānismu Eiropas Savienībā beidzot tiks pabeigta, jo nodrošinot eh, mūsu iekšējā tirgus eh, veiksmīgu darbību, un arī globaliz globalizācija skaidri parāda, ka nesakārtota dubultās nodokļu uzlikšanas strīdišķiršanas kārtība kavē šo attīstību. Arī šā iemesla dēļ mums ir jāizveido daudz godīgāki spēles noteikumi. Komisijas priekšlikums ir lielos vilcienos labs, un radikāls izmaiņas tam nevajag. Un tomēr daudzi no iesniegtajiem grozījumiem gala beigās tās šo komisijas priekšlikumu paplašina, un es esmu pārliecināta, ka mums ir iespējams vienoties par tādu tekstu, kas nodrošinās adekvātus laika termiņus, kas būs skaidri gan atbildīgajām iestādēm, gan arī tiem, kas šo procesu īstenos dzīvē. Vispārēji runājot, lielākais komisijas eh, piedāvāto laiku sadali, samazinājums ir arī manis atbalstāms. Un tomēr es uzskatu, ka e, šāds radikāls samazinājums būs risku pilns un ērkšķains ceļš kā dalību valstīm, tā arī pus, iesaistītajām pusēm, jo neaizmirsīsim, kas tad dalību valstīm ir būtisks atšķirības. Ir tādas dalību valsts, kuras šos strīdus izskata ļoti īsā laikā, un ir tādas, kur šis laiks ir gandrīz bezgalīgs. Vienlaicīgi starptautiskā situācija un globalizācija ir novedusi pie tā, ka strīdu izšķiršana kļūst ar vien sarežģītāka un gan tehniski, gan juridiski sarežģītas situācijas tikai palielināsies gan daudzumā, gan apjomā. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāraugās uz situāciju arī drusiņi savādāk. Es esmu pārliecināta, ka ir jāsaglabā šie garie izšķiršana, šie garie termiņi, izskatīšanas termiņi. Tomēr es iestājos par daudz lielāku caurskatāmību. Ir jāizvēlas tādi es, eksperti, kuri tiešām ir neatkarīgi, jebkurā strīdus izšķiršana tirgū skaidri parāda, kā ek ka ekspertu neatkarībai ir jābūt daudz vairāk cauredzamai. Tāpēc ir ļoti būtiski nodrošināt, lai nebūtu nekādas, nekādas, nekāda pretruna starp caurskatāmību un objektīvumu šiem ekspertiem. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka E, ekspertu sarakstam ir jābūt e, jau iepriekš paziņotam un ka šie eksperti visu laiku mainās, nevis paliek vien un tie paši priekšsēdētājs. Paldies! Un tagad go NGL grupas vārdā Migala kungs. E, gracias, presidente. Nosotros... Paldies, prieksēdētāji kungs. Es esmu pārliecināta, ka šie uzņēmumi un eh, neskaidrības nodokļu dubultās uzlikšanas strīdus izšķirdības kārtībā. Uh, mums eh, šobrīd darbojas sistēma, kas ir regresīva. Tie, kuriem ir visvairāk dots, tie maksā vismazāk. Un tā ir krimināli sodāma praksa, jebkurā gadījumā nosodāma. Un eh, tas eh, ir arī šķērslis nodokļu inspekciju veiksmīgai darbībai un viņu lēmumu īstenošanai. Bet um, šobrīd piedāvāt publiskus un augstvērtīgus pakalpojumus ir gandrīz neiespējami. E, Tirgo notiekošais ir veseli džungļi, un e, lielākā problēma jau nav dubultie nodokļi, bet gan dubultie ne, dubultā neaplikšana ar nodokļiem, ka neviens nemaksā nodokli nekur. Un atrunāt valsti, kurā tiks maksāti nodokļi un kā ir daudz svarīgāk nekā šī te nodokļu dubultās uzlikšanas strīdišķiršanas mehānismi. Mēs esam gatavi samazināt laika termiņus eh, strīdu izskatīšanai no 3 līdz 1 gadam. Vienam gadam vajadzētu tomēr būt pietiekamam, bet dalību valstu atbildīgajām iestādēm tomēr ir jābūt pietiekamam laikam, lai izskatītu uh, dažkārt ļoti sarežģītas lietas, un e, varbūt, ka arī valstu valdībām šeit tad vajadzētu iesaistīties zināmos strīdos, bet e, es nezinu, vai ir jēgpilni noteikt konkrētu laiku, bet mūsuprāt ļoti svarīgi ir e, atrunāt nodokļu inspektoru iesaistīšanos dažādās starpnieku komitejās, jo bieži vien strīdus izšķiršana ir ārkārtīgi tehniska, tik tehniska, ka cilvēkiem bezmaz būtu jāspecializējās. Un kopā ar zaļajiem Urtasona kungas iesniegšu grozījums. Un visbeidzot, visām šīm lietām ir jābūt publiskām. Uh, E, visa šī te plīvurošana un pelēkās zonas e, ieviešana, tas viss ir jāizbeidz. Tikai ar pilnīgu caurskatāmību mēs nodrošināsim, ka e, būs arvien mazāk šādu gadījumu, un tas ir arī iedzīvotāju skatījums uz visiem šiem strīdus izšķiršanas gadījumiem. Mēs par to izniegsim grozējumu. Un visbeidzot, Ja kāds iesniedz sūdzību par dubultu aplikšanu ar nodokļiem, tad eh, šim iesniedzējam uzņēmumam ir jābūt piešķirtai imunitātei. Tādējādi mēs izvairītos no situācijas, ka um, ka uzņēmumi, kurus neaizsargā likums, izvēlēsies citas riskantākas formas un nevis būt pilnīgi pārliecinātiem, ka viņu strīds tiks izskatīts objektīvi. Urtas un kungs, kā jau mans kolēģis tikko teica, visbūtiskākais tomēr ir nodrošināt, lai visiem būtu godīga, godprātīga nodokļu sistēma, un tas ir arī viens no kritērijiem, kas, manuprāt, ir skaidrs būtisks, un to vajadzētu ierakstīt arī šajā, zi <clears throat> arī šajā ziņojumā. Mums ir nepieciešams CCCTB Eiropas līmenī. Esam iesnieguši vairākus grozījumus, un uh, tas attiecas galvenokārt uz laika termiņiem, kādā kārtībā atbildīgās iestādes varēs pieprasīt papildus inf informāciju Esam gatavi ciešāk sadarboties ar citām politiskajām grupām un tomēr vēlētos dzirdēt arī citus risinājumus, citas idejas, kas eh, nāktu par labu kā uzņēmumiem, tā arī iedzīvotājiem. Mums ļoti lielas eh, bāžas eh, izraisa objektīvu ekspertu iekļaušanu strīdus izšķiršanā. Šiem cilvēkiem ir jābūt eh, ar augstu morāles līmeni, pilnīgi objektīviem un viņu rīcībai caurskatāmai. Vajadzētu sagatavot šādu ekspertu sarakstu un trīs eh, mēnešu laikā šo sarakstu un cilvēku objektīvumu un pārējās īpašības pārbaudītu komisija. Mēs uzskatām, ka šāds priekšlikumu, mēs esam iesnieguši 162. grozējumu, kur tiek eh, izskatīta ekspertu objektivitātes un neatkarības iespēja. Un visbeidzot, mēs uzskas, uzskatām, ka lēmumiem ir jābūt publiskotiem, tāpēc eh, tikai informācija, kas tiek uzskatīta par personīgu, informācija, kas ir saistīta ar personas datiem, nevar, nevajadzētu tikt publiskotai. Paldies! Of the, of the points of the agenda, of the, of the file. Thank you. Thank you. I don't see EFTD speakers. Neredzu nevienu no FDD. ENF vārdā Barbara Kapela. Paldies! Šis pašreizējais likumdošanas priekšlikums, jāsaka, ir visai svarīgs, jo vairāk tas piedāvā um, potenciālu vērsties pret vairāk kā 900 uh, nemaksātājiem. 10,5 miljardi varētu būt šī konkrētā vērtība. Protams, būs vajadzīgi 5 gadi, lai to visu atrisinātu. Tas pilnīgi noteikti, noteikti ir kaut kas tāds, ko varam padarīt par efektīvāku procesu. Uh, pārliecināties, ka mm, atrisinā, noregulējumam vajadzīgs mazāk laika. Klausījos priekšlikumos arī no referenta, kas teica, ka papildus laika saīsināšanai vajadzētu nacionālās varas iestādes aprīkot ar labāku e, kapitālu, tā lai tie varētu visos šais posmos atbilstīgi līdzdarboties, tātad labāk cilvēku resursu, aprīkojumu, tehniskos uh, Um, tehniskos risinājumus un tam līdzīgi. Vēl viens svarīgs punkts ir tas, ka jāizveido pāraudzības komitejas vai vismaz jāizmanto neatkarīgi eksperti. Tādā veidā palielinātos darba efektivitāte un noregulējuma vienlīdzība. Manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, lai šie cilvēki būtu ne tikai kompetenti un objektīvi, bet lai viņi arī būtu visādā veidā objektīvi nepaļautos, jo jāsaka, šī dubultā nodokļa aplikšana un strīdi ir ļoti liels traucējums iekšējiem tirgum, tas traucē izaugsmai, un šī iemesla dēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai rodam tādus ilglācīgus risinājumus, un tāpēc ar prieku gaidu kompromisa grozījuma projekts, ko tad referenti arī apspriedīsim, pateicos. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Šķiet, ka neviens cits nevēlas izteikties arī brīvā mikrofona procedūrā, ne? Nu tad tādā gadījumā došu vārdu vēlreiz referentam. Ne, viņa nav klāt. Nu, ko lai dara? Tad ļaujiet man jums pastāstīt par laika grafiku balsojums Ekon 8. jūnijā. Un noslēgumā Līdz ar to var jums teikt, ka rīta darba cēliens ir beidzies un darbu atsāksim pulkstenes trijos pēcpusdienā.